Voilà, chers collègues, on va reprendre euh, la séance hein, pour ne pas. Mēs, euh, lai nekavētos, euh, sāksim darbu, skatām desmito darba kārtības punktu, kas ir Komisijas centrālo dienestu īstenotās ārējās palīdzības pārvaldības nodošana komisijas delegācijām. Dārgie kolēģi, mums ārlietu komitejā šodien e, viesojas. E, Eh, revīzijas eh, palāts pārstāvs Pikstenkungs, bijušais Eiropas parlamenta deputāts, pēc tam Beļģijas valdības ministrs Pikstenkungs, es jūs sveicu personiski un mūsu komitejas vārdā, jo pagājušajā nedēļā Eiropas parlaments saskaņā ar uh, budžeta kontrolas komitejas norādēm, eh, atbalstīja jūsu iecelšanu par revīzijas palātas locekli, ņemot vērā lieliskās attiecības starp Eiropas parlamentu un revīziju palātu. Pikstenkungs pieņēma mūsu aicinājumu piedalīties diskusijās pār īpašo ziņojumu 1201, eh, ko ir sagatavojis eh, revīzijas palāta Un es atgādinu, ka mūsu komiteja ir jāsagatavo atzinums attīstības komitejas eh, interesēs, kura ir atbildīga par iniciatīvas ziņojumu. Mūsu referents ir Mavro Nikolas. Un šodien mums notiks pirmā viedokļa apmaiņa. Es došu vārdu Mavro Nikolas kungam un pēc tam došu vārdu Pīksten kungam. Avro Nikolas kungs, lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētājs, vispirms es gribētu apsveikt Filipu Kašmariku par sagatavoto ziņojumu attiecībā uz uh, Komisijas centrāla dienestu īstenotās ārējās palīdzības pārvaldības nodošanu komisijas delegācijām. Un es gribētu sveikt eh, mūsu vidū arī Karlu Pikstenu kungu, kurš ir revizijas palāts loceklis, un paust gandarījumu par viņa dalību, dalību šīs dienas sanāksmē. Eiropas parlamenta loma ir ļoti nozīmīga, lai veidotu spēcīgu ārpolitiku. politiku attīstības mērķi un Eiropas Savienības prioritātes tiks vēl vairāk stiprinātas e, Eiropas ārpolitikas ietvaros. Un šajā gadījumā runājot par ārējās palīdzības dienas e, koncentrēšanu no mītnes vietas uz delegācijām, es vēlētos sacīt, ka ārējās palīdzības dienesta komisijā veido ļoti nozīmīgu sadaļu eh, palīdzības attīstības jautājumos, ir tīpaši pēc Lisabonas līguma eh, stāšanās spēkā, pēc kura atbildīgi par ārējo palīdzību ir Eiropas Savienības ārējās palīdzības dienesti. Bez tam ir jāuzsver sadarbība starp šīm struktūrām, lai pastāvētu līdzsvars kompetencēs un lai darbība būtu efektīvāka. Bez tam kompetenci nodošana delegācijām ir palīdzējusi uzlabot darbības ātrumu, e, palīdzības kvalitāti un ir palīdzējusi veidot efektīvāku pārvaldību Eiropas Savienības ārējai palīdzībai. Tāpat ir jārunā par cilvēku resursu sadalījumu delegācijās. Tas ir būtisks jautājums, kas ir jāuzsver īpaši ziņojuma projektā. Personāls, kas nodarbojas ar arjo palīdzību, tas skaits ir jāpalielina, bet tam ir jābūt pastāvīgam, lai varētu veidot institucionālu atmiņu un dienas nepārtrauktību. Tāpat arī es gribētu atsaukties uz nepieciešamību uzlabot tehniskās kontroles darbu delegāciju līmenī. Ne tikai pārvaldības iemeslu dēļ, bet arī, lai dotu iespēju sasniegt eh, nospraustos mērķus. Delegāciju rīcībā ir jābūt nepieciešajiem resursiem, nepieciešamajai pieredzei, lai varētu efektīvi strādāt. Manuprāt, svarīgi ir norādīt, šeit, ka padomē ir neoficiāls dokuments no vairākām dalībvalstīm, kuras vēlas lielāku dalību ārējās palīdzības dienestu darbā, Eiropas Savienības dienestu darbā, jo tās ir gatavas eh, nu, eh, pa, palīdzēt ar saviem eh, diplomātiem. Ekspertu grupa uzskata, ka ārējās palīdzības dienesta programmēšana ir jādara, jāveic ar lielu piesardzību. Nedrīkstētu pieļaut Eiropas ārējās attīstības politikas nacionalizāciju un vajadzētu atsevišķus jautājumus šeit pārskatīt. Mēs esam gatavi apspriest jautājumus ar attīstības komitejas deputātiem, lai to bagātinātu ar elementiem jomās, kur tas mūsuprāt ir nepieciešams. Un ņemot vērā, ka atzinumā mēs esam ierobežoti teksta garums ziņā, varbūt varētu pievienot vēl papildu elementus pēc grozījuma iesniegšanas. Un noslēgumā es gribētu pateikties mūsu komitejas sekretariātam un līdzstrādniekiem par viņu lielisko palīdzību. Paldies, un es tagad došu vārdu Pīkstena kungam. Dank u vēl, voorzitter, merci. Paldies, priekšsēdētāji. Kā Jūs jau atgādinājāt, šī nav mana pirmā reize Eiropas parlamentā, bet šī ir pirmā reize, kad tieku uzņemts šajā komitejā. Un es gribētu pateikties jums, kā priekšsēdētājiem, pateikties referentam, pateikties komitejas deputātiem par uzaicinājumu. Kā jūs zināt, Eiropas revīzija palātas locekļi regulāri tiek uzņemti, lai es eh, prezentētu ziņojumus Kokobu. Un es eh, ceru, ka, un esmu pārliecināts, ka ir ļoti būtiski tikt uzņemtiem arī specializētajās komitejās. Esmu par to jums pateicīgs. Lai ir. Um, let me. Ievadam es gribētu vispirms apsveikt jūsu referentu. Uh, Protams, es esmu izlasījis to, dokum izlasījis to dokumentu, ko viņš ir sagatavojis, un es domāju, ka viņš ir ļoti, ļoti labi ņēmis vērā mūsu ziņojumu, un viņš ir sapratis, kas ir šo debašu būtībā. Un tas viss ļoti liels gatainojas jūs referenta sastādītajā ziņojumā. Es gribētu vispirms parunāt par uh, šo te ārējās palīdzības pārvaldības nodošanu delegācijām, un pēc tam runāšu par auditu un auditu rezultātiem, un beigās teikšu dažas noslēguma vārdas. Kā jūs visi zināt, ārējās palīdzības pārvaldības nodošanas process sākās 2002. gadā. Tas noslēdzās 2004. gadā, līdz ar to pagāja apmēram 2 līdz 3 gadi, uh, kuru laikā šis process tika īstenots. Un kā jūs droši vien zināt, Eiropas revīzijas palāta jau ir veikusi auditu par šo ārējās palīdzības pārvaldības nodošanu. Audits tika veikts 2005. gadā, bet rezultāti bija kopumā pozitīvi. Protams, 2005. gads bija gads tieši pēc uh, šī procesa pabeigšanas, un līdz ar to varbūt bija pāragri izvērtēt uh, šī nodošanas procesa reālo rezultātus. Un tāpēc trešā grupa, kas tagad sauc trešā kamera, nolēma veikt otru auditu ārējās palīdzības pārvaldības nodošanas procesam, un to mēs arī pre, prezentējam šobrīd. Mēs šo auditu veicām trīs iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tāds, ka laika posms kopš eh, pārvaldības nodošanas procesa beigām bija 5 līdz 6 gadi, un mēs nodomājām, ka procesam tagad būtu labi jānorisinās, tā kā paraudzīsimies, kā tagad viss reāli notiek. Otrs iemesls bija Eiropas ārējās darbības dienesta izveida, kas sāka darbu šā gada sākumā, kā jums visi labi zināt. Un trešais iemesls otrā audita īstenošanai par pārvaldības nodošanu bija fakts, ka aptuveni 80% no ļoti būtiskās eh, palīdzības apjoma, ko pārvalda komisija, tiek eh, īstenoti šajā te nodotās sistēmas ietvaros. Tā kā komisija tērē apmēram 8,5 līdz 9 miljārdus eiro gadā. Eiropas Savienība joprojām ir viss eh, lielākā attīstības mm, palīdzības sniedzēja pasaulē, un 80% no šīs naudas tiek piešķirta šīs nodotās pārvaldības sistēmas ietveros. Audita galvenais eh, pētījumu objekts bija šis eh, pārvaldības nodošanas process. Komisija uh, Nodevu šo pārvaldību tādēļ, ka tā vēlējās eh, pātrināt palīdzības sniegšanas ātrumu, kā arī uzlabot palīdzības sniegšanas kvalitāti, kā arī atvieglot šīs finansiālās procedūras. Ja mēs paraugamies uz audita aptvērumu, tad šie ir tie trīs jautājumi, kurus mēs vēlējāmies risināt. Tātad sniegša, palīdzības sniegšanas ātrums, kvalitāte un finanšu procedūru stingrība. Un tagad runāšu par audita rezultātiem. Gribētu pastāstīt par šiem rezultātiem, sadalotos divās grupās. Pirmkārt, ko komisija ir panākusi, un otrkārt, kas joprojām būtu jādara. Tātad, ko ir sasniegusi komisija attiecībā uz ārējās palīdzības sniegšanas ātrumu, kvalitāti un finanšu stingrību. Runājot par ātrumu, mēs varam pateikt, ka komisija pārvaldības procesa nodošanas rezultātā ir spējusi sniegt vairāk palīdzības nekā pirms tam. Un tas ir tāds rezultāts, daži no jums noteikti atcerēsies, ka kādreiz bija diezgan liela kavēšanās ārējās palīdzības sniegšanā Un šī kavēšanās ļoti lielā mērā tagad ir beigusies. Tā kā, ja mēs runājam par ātrumu, tad komisijai ir izdevies kopš pārvaldības nodošanas procesa ātrāk sniegt palīdzību. Tā kā ātrumziņā ir ievērojami uzlabojumi. Tāpat, ja mēs parāgamies uz finanšu procedūrām, tad varam teikt, ka pateicoties pārvaldības nodošanas procesam, uh, finanšu procedūras ir uzlabojušās. Runājot par trešo punktu, proti sniegtās palīdzības kvalitāti, šeit aina ir mazāk skaidra nekā attiecībā uz diviem iepriekš minētajiem kritērijiem. Mēs secinājām, nor, ka ir norādes, kas liecina par to, ka Marijas palīdzības sniegšanas kvalitāte ir uzlabojusies, taču veids, kādā kvalitāte tiek vērtēta, varētu tikt uzlabots. Mēs domājam, ka pārāk daudz notiek paļaušanās uz ārējām uzraudzības sistēmām. Mēs tās dēvējam par romu Tā kā mums šobrīd ir vairāk, vairāk vai mazāk 130 delegācijas, tad uh, jāsaka šajā jomā delegācija līmenī mūsu delegācijas varētu paveikt vairāk. Un šajā sakrībā ziņojumā ir izteikts divas rekomendācijas. Pirmkārt, pašām delegācijām vajadzētu izvērtēt visu ārējās palīdzības sniegšanas pasākumu efektivitāti, lai komisija varētu ziņot jums par eh, šīs palīdzības sniegšanas efektivitāti. Un tāpat mēs domājam, ka komisijas eh, ekspostu izvērtējumā vajadzētu iekļaut kvalitātes uh, un kvantitātes novērtējums. Es domāju, ka viss tas, ko var izmērīt, piemēram, ja mēs runājam par uh, analfabētismu, tad ir ļoti būtiski, lai var izmērīt um, analfabētismu līmeni, tā kā ir jāraugās uz rezultātiem. Vai, teiksim, analfabētismu līmenis ir mazinājies. Tā kā līdz ar to uh, šāda mēraukla būtu ļoti būtiska. Otrakārt, ja mēs paraugamies uz mūsu secinājumiem, tad kas vēl būtu darāms? Tad mēs domājam, ka komisijai ir jā, jāstiprina pārvaldības pasākumi, un auditā tika norādīts uz trīs jomām, kur būtu gan DEFCO, gan ārējās darbības dienestam kas jāpaveic. Tātad pirmais punkts būs uh, uzraudzības problēma, tad tālāk ziņošana komisijai un tālāk komisijas ziņošana parlamentam, un trešais izvērtējums par nodotās pārvaldības sistēmas ietvaros. Nākamais uh, galvenā štāba atbalsta funkcija. Arī šeit kaut kas ir jāizdara. Nu, tad, protams, izaicinājums cilvēku resursu problēma, kas joprojām ir ļoti aktuāla. Ja mēs parāgamies uz uzraudzību un izvērtēšanu delegāciju līmenī, tad ir uzsvers jāliek uz vārdu sistemātiskums. Un uh, ir nepieciešama stratēģija katrā delegācijā, tātad katrā no šīm 130 delegācijām. Uh, 2009. 10. gadā tika auditētas 11 delegācijas. Mēs domājam, ka iekšējā ziņošanas sistēma būtu vairāk jāfokusē uz uh, rezultātiem un uh, rezultātiem ir jābūt kvantificējumiem. Protams, tas komisijai dzīvi neatvieglo. Mēs zinām, ka komisija dzīvi tas neatvieglo, bet mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi būtiski Eiropas nodokļu maksātājiem, tāpat arī parlamentam. Proti, visam ir jābūt izmērāmam, un tikai tad var izdarīt secinājumu par to, vai rezultāti ir sasniegti vai nē. Ja rezultāti nav sasniegti, tad cik lielā mērā kaut kas ir sasniegts vai nav sasniegts. Tālāk komisijas atbalsta loma, un te es gribētu runāt par 51. 51. punktu 31. lapusē. Jāsaka, ka darbinieki DEFCO, kā to devē kopš šā gada, ļoti bieži mainās. Līdz ar to institucionālā atmiņa bieži vien zūd, un ir nepieciešams uzlabot politisko vadlīnijas par politisko dialogu. Zināt, ka daudz no šīs palīdzības tiek piešķirts budžeta atbalsta projekta ietvaros. Tas ir būtiski, bet ja delegācija līmenī kaut kas mainās, piemēram, pārvaldība mainās, projekti mainās. Tad ir nepieciešams arī citas prasmes, līdz ar to galvenajos eh, centros vai štābos ir jāpēta cilvēku prasmes šajos jautājumos. Tad vēl eh, izaicinājums, kas ir saistīts ar cilvēku resursiem. Jūs zināt, ka periodā no 7. līdz 13. gadam bija paredzēts, ka cilvēku skaits nepieaug, un tas līdz ar to ir liels izaicinājums komisijai. Trūks cilvēku resursu un jātiek galā ar tiem spēkiem, kas ir. Mēs domājam, ka vajadzētu vēl pāanalizēt pašreizējo mm, personāla resursus Un tāpat arī cieši jāsadarbojas starp komisiju no vienas puses un dalību valstīm no otras puses. Jo nedrīkst pārklāties šīs te darbības. Ir jāsadarbojas un tie jautājumi, kas tiek risināti dalību valstīs, nav obligāti jārisina komisijā un otrādi var īstenot, var apmainīties ar pieredzi, un līdz ar to jāsaka, sadarbības jomā starp komisiju un dalību valstīm nu, trūks daudz uzlabojumu, kas attiecas uz cilvēku resursiem. Es gribētu atgādināt par dažiem skaitļiem, kas ir iekļauts ziņojumā. Ja mēs paraugamies uz delegāciju, tad mēs redzam, ka 20% no darbiniekiem ir, vai, teiksim, bija auditēšanas periodā Eiropas Savienības ierēģi 30% līgumstrādnieki, savukārt 15% vietējie darbinieki. Tas rada problēmu, jo ja ir daudz, 50% eh, atvainojas, ja ir daudz vietējie darbinieki, tā skaitā arī galveno cent, galvenajos centros un līgums darbinieks strādā tikai dažus gadus, un tad, kad viņi aiziet, tad daudz kas no šīs pieredzes, no šīs informācijas vienkārši pazūda. Tas ir viens no secinājumiem ziņojumā, ka cilvēku resursu līmenī ir diezgan daudz problēmu saistībā ar pārvaldības nodošanu. Un tagad beigšu priekšsēdētājs kundze ar dažiem noslēdzošiem vārdiem. Kopš šā gada sākuma darbojas Eiropas ārējās darbības dienests. Protams, mēs ļoti labi apzināmies, kāds risks var rasties no ārējās rīcības, ārējās darbības dienesta darbības. Mūsuprāt, un manuprāt, ir jāpapēta dažas problēmas. Delegācija līmenī, manuprāt, būtu jāpanāk pareizais līdzsvars starp diplomātisko un palīdzības sniegšanas pusi. Tātad delegācija ietvaros lomas mainās. Delegācijas vairs nav tikai palīdzības nodevējs ar projektu un programmu starpniecību. Tagad viņi uzņemas lielāku politisko lomu tirdzniecības politisko debašu ziņā ar um, attīstības valstīm un jaunatīstības valstīm, līdz ar to viņu loma ir būtiski pieaugusi. Palīdzības sniegšanas īstenošana joprojām ir ārkārtīgi nozīmīgi sfēra viņa darbībā, un, protams, tā ir pelnījusi vislielāko uzmanību. Vēl kāds jautājums, kas būtu jāpapēta. Jūs zināt, kā ārējās darbības dienests sāk savu darbību, jūs zināt, kā cilvēki tiek pieņemti darbā. Līdz ar to varbūt komisijas procedūras vēl nav labi zināmas, ja mēs paraugamies uz delegācijām un tīpaši uz to, kas vada šīs delegācijas. Uh, tad jūs visi piekritīsiet, ka pat deputātam vai komisijas ierēģiem ir grūti saprast, kā tad īsti Eiropas komisijas, Eiropas Savienības mašinērija darbojas. Tātad, ja jūs ieceļat jaunu delegāciju vadītāju, divas, trīs nedēļas šīs cilvēks saņem apmācību, tad varbūt ar to vien nepietiek. Pat, ja viņi ļoti ātri mācās. Un pēdējais komentārs, un pēc tam es beigšu. Tas ir tas uh, apjukums saistībā ar ārējās darbības dienesta un DEFCO uzdevumiem. Arī šajā ziņā es jums varu teikt, ka, protams, es un, un, un mēs uh, savā kamerā esam apsprieduši šo jautājumu ar augsto pārstāvu Eštons kundzi, kā arī ar komisāru piebalga kungu. Un nobeigumā es gribētu sacīt, ka mēs pagaidām vēl neplānojam, bet mēs paredzam, ka tuvākajā nākotnē tiks veikts eh, Eiropas ārējā darbības dienas daudits. Un atgriežoties pie saviem ievadvārdiem, es varētu teikt, ka mums ir jārod pareizais līdzsvars, jāizdomā, kad būs audits vai vienu gadu vai pēc tam, kad ārējais darbības dienests būs darbojies trīs vai četrus gadus. Tā kā to mēs kamerā iz, izvērtēsim. Priekšsētājs kundze, liels paldies jums par pacietību, par uzmanību, paldies referentam un citiem komitejas delegātiem par uzmanību. Paldies Piksten kungam par šo ārkārtīgi interesanto stāstījumu. Tagad sāksim debatas. Pirmais uzstāsies Predes kungs, lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji, paldies Piksten kungs. Es esmu Tautas partijas ēnu referents šajā jautājumā. Es esmu ļoti priecīgs par to, ka šodien notiek debates par Mavro Nikolasu kunga atzinumu. Gribētu pateikties Pinksten kungam par visiem tiem paskaidrojumiem, ko viņš šeit sniedz savā runā. Šajā komitejā mums visiem ir ļoti rūpīgi jāpārdomā tas, kā tiek pārvaldīt un īstenot ārējā palīdzība. Eiropas ārējā darbības dienesta ziņojums, kas tapa martā, ir ļoti būtisks dokuments šajā ziņā. Tajā mēs redzam gan pozitīvās, gan negatīvās iezīmes. Tas ir revīzijas palātas ziņojums, protams. Pavisam īsi gribētu pieskarties Mavro Nikolas kunga atzinumam. Protams, kā savus komentārus vēlāk pārvērtīšu grozījumos. Ja runājam par pirmo paragrāfu, tad viens no mērķiem, kādēļ notiek šī pārvaldības nodošana, bija tā, lai Eiropas Savienības ārējā palīdzība būtu efektīvāka un redzamāka. Mēs to vēlamies uzsvērt pēc Lisabonas kontekstā. Eiropas revīzijas palāta uzskata, ka komisijai ir jāstrādā vairāk, lai Eiropas ārējai darbībai būtu lielāka ietekme. Eiropas Savienībai jā, jāizrāda lielāka atbildība par to palīdzību, ko tā sniedz. Un Eiropas Savienībai jābūt redzamākai, kā šīs palīdzības sniedzēja. Otrais punkts Mavro Nikolas kunga ziņojumā. Šeit man ir nelielas šaubas par to, vai tiešām vajadzētu pārskatīt Eiropas kaimiņattiecību politiku. Vai to vajadzētu šeit pieminēt? To pieminēt. Šis atzinums ir par palīdzības sniegšanu. Ja mēs precīzi minēsim šeit kaimiņattiecību politiku, tad tas varētu maldināt kādus lasītājus. Tālāk, trešais punkts. Eiropas revizijas palāta ir nonākusi pie kaut kādiem secinājumiem, taču šobrīd ir grūti pateikt, kur ir īstais līdzsvars starp attīstības posteņiem un politiskiem un ekonomiskiem posteņiem delegācijās. Viss ir atkarīgs no konkrētiem apstākļiem. Es domāju, ka delegācijām ir jādod zināmas elastības iespējas. Nevajadzētu mākslīgi sadalīt šos amatus delegācijās. Protams, vajadzētu optimālu līdzsvaru, bet vajadzētu paredzēt arī zinām elastību. Tālāk ir vēl kāds punkts, kas neparādē šajā atzinumā, bet kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Es domāju, kā liela uzmanība būtu jāveltī Eiropas Savienības komisijas delegācijām un dalību valstu vēstniecībām tu, tām savā darbībā ir jāpapildina citām citu un jākoordinē ar viņu rīcību. Tas ir absolūti nepieciešams, ja vēlamies, lai mūsu ārējā palīdzība būtu saskaņota un efektīva. Paldies! Paldies Predis kungam! Aicināšu izteikties eh, Luka Bagūru kungu no Eiropas komisijas, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Izteikšos īsi. Eiropas komisija lielā mērā piekrīt revīzijas palātas ziņojuma secinājumiem. Šis ziņojums parāda, ka palīdzības pārvaldības nodošana komisijas delegācijām ir notikusi veiksmīgi. Revīzijas palāta pareizi norāda atsevišķas problēmas, kas gan ir tāds atsevišķs un ierobežots, kā piemēram cilvēku resursu trūkumi, trūkums delegācijās, uh, programmu pārvaldībā. Referents Mavro Nikolas arī uz to norāda savā atzinumā. Taisnība nevienmēr mēs varam atrast vajadzīgos ekspertus, un arī taisnība, ka reizēm kadru mainība ir būtiska. Ņemot vērā ekonomisko un budžeta situāciju, maz ticams, ka Eiropas komisijā pēkšņi radīsies papildu štata vietas. Protams, komisijai ir jāstrādā daudz vairāk un labāk ar esošo darba spēku. Komisija uzskata, ka tas būs iespējams, ja būs trīs priekšnoteikumi. Pirmkārt, ka darbinieki delegācijās tiktu labāk izmantoti programmu izstrādē un īstenošanā. Otrakārt, Eiropas komisijai ir jācenšas labāk sadalīt darbinieki starp dažādām delegācijām. Un visbeidzot, mēs ceram, ka jaunās vadlīnijas attīstības politikā, kuru mērķis ir vairot šo programmu ietekmi gan dažādās valstīs, gan arī atsevišķos sektoros, pozitīvi izteiksies arī par to, kādi eksperti, cik to ir nepieciešams un kāds ir darba apjoms delegācijām. Paldies Bagurkungam! Tagad aicināšu izteikties Mavru Nikolas kungu atzinuma autoru. Viņš izdarīs secinājumus par debatēm. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, šī bija pirmā viedokļa apmaiņa, un tādēļ pirmkārt es gribētu teikt, ka pilnībā piekrīt tam, ko šeit teica Pikstenkungs un citi. Pikstenkunga prezentācija bija lieliska, tajā bija ļoti daudz informācijas. Un pateicoties tā, ja es domāju, mūsu viedokļu apmaiņa bija par tādiem punktiem, par kuriem šeit komitejā vēl neesam varējuši diskutēt. Un tagad par priekšlikumiem, kurus šeit izteica tautas partijas pārstāvis. Es domāju, ka tas ir pieņemam, nu jo īpaši tas, ko viņš teica par ārējās darbības dienestu, par apmaiņu starp dažādām vēstniecībām un delegācijām, un tāpat arī par to, ka varētu radīt kādu tekstu vai dokumentu, kurš uh, atspūgļot šo te sadarbību starp delegācijām un vēstniecībām. Gaidīšu grozījumus, kas precizēs jūs izteiktās domas. Jūs e, pārējais teicāt, ka atsevišķi punkti varētu tikt uzlabot. Nobeigumā nu, gribētu pateikties visiem runātājiem, visiem arī tiem, kas klausās mūs šajā zālē. Es vēlētos, lai šis atzinums būtu tāds ļoti harmonisks un lai tas arī labi aprakstītu šo tik svarīgo sektoru, kā to aprakstīja Piksten kungs. Cerams, ka tas būs ieguldījums šī sektora labākā darbībā un arī šīs Eiropas Savienības darbs labāk tiks atspoguļots. Paldies! Grozījumi jāiesniedz līdz 10. janvāra 2012. ārlietu komitejā mēs balsosim 31. janvārī par šo atzinumu, attīstības apakškomitejā 29. februārī. Paldies visiem! Šis jautājums ir izskatīts. Pāriem pie nākamā. 11. darba kārtības punkts ziņojums par Eiropas parlamentu un Palestīnas 11. parlamentāro sanāksmi Gazā, kas notika no 30. oktobra līdz 3. novembrim došu vārdu kolēģim Pronsijas de Rosa, kas ir priekšsēdētājs mūsu delegācijai attiecībām ar Palestīnas likumdošanas padomi. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, paldies arī AFET kolēģiem par to, ka devāt man iespēju sastādīt šo ziņojumu. Es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai delegācijas uh, izstrādātu ziņojumus AFET Un tādējādi mēs apliecinam to darbu, ko darām. Un uh, ļoti cieši sadarbojamies savā starpā. Šīs vizītes laikā mēs apmeklējām gāzu gada sākumā, mēs bijām Jordāns upes rietumkrastā. Tā kā gaz sektorā ir grūti pārvietoties, ir dažādi ierobežojumi, tad nav iespējams vienā reizē apmeklēt gan uh, Jordānas upes rietumkrastu, gan uh, Jeruzālēm un uh, gaz sektoru. Tā kā mēs no 30. datuma līdz 3. vai 4. novembrim apmeklējām gāzu. Protams, mūsu galvenais Mērķis bija tikties ar Palestīnas likumdošanas padomas pārstāvjiem, un pirmo reizi Gazā, mūsu tikšanās laikā Gazā, mums izdevās satikties ar visu politisko grupu pārstāvjiem. Iepriekšējā reizē mēs varējām tikties tikai ar reformu partiju. Uh, Bet eh, šobrīd samierināšanās vienošanās ietveros, ko ir parakstījuši gan Fata, gan Hamas, mēs varējām tikties ar visām politiskajām frakcijām. Mēs arī lūdzām, lai šī sanāksme notika PNC ēkā, un tā tas arī notika. Tā kā savā ziņā tas bija vēsturisks notikums, jo mēs tikāmies uh, gan ar Hamas, gan uh, FATA, gan PLP, gan uh, pie, ar, pie nu, bezpartijiskiem politiķiem. Un uh, diplomātiskā valodā runājot, mēs ļoti mums bija tāda ļoti atklāta un taisnīga saruna. Mēs, protams, bijām pieklājīgi cits pret citu, bet mēs arī skaidri norādījām, ka Eiropas parlaments atbalsta demokrātiju, plurālismu, atklātu un sabiedrību un eh, daži no mūsu pārstāvjiem arī izvirzīja jautājumu par nāvis sodu. Fata pārstāvji mums apliecināja, ka tā kā viņi ir parakstījuši Eiropas padomas eh, demokrātijas partnerības eh, dokumentu, tad viņi ir apņēmušies arī aizliegt nāvis sodu un ka viņi ir apņēmis pilni to arī darīt. Hamas runātāji šajā jautājumā nebija tik entuziastiski, bet mēs sapratām, ka. Un viņi arī norādīja, ka ir Eiropas valsts, kurā viņi bija sapratuši, ka ir arī tāds Eiropas valsts, kurās ir nāvsots spēkā, bet es norādīju, ka nav iespējams kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, ja konstitūcijā ir paredzēts nāvsots. Tā kā te es norādīju šo atšķirību. Uh, Vēl viens jautājums, kas tika pacelts, bija gāzes aplēkums. Protams, mēs arī runājām par runas brīvību, par preses brīvību un par to, ka par to, kāds ir citu organizāciju vajadzīgs. Mums daudz bija, tā skaitā, uh, PFLP pārstāvi bija norādījuši, ka viņiem ir grūti darboties Gazā, ka viņiem ir nepieciešams atbalsts no Eiropas parlamenta, lai nodrošinātu, ka tiek ievērots viņu tiesības. Protams, mūsu sarunu biedri sacīja, ka būtu daudz vienkāršāk mm, atklātāk un politiskāk strādāt, ja gāze nebūtu aplenkta, un nu, ja viņi nebūtu atkarīgi no lielās kontrolējošās grupas labvēlības, žēlstības, ja tā varētu izteikties. Viņi arī ļoti skaidri norādīja, ka viņi vēlas saglabāt pretošanos, un arī pastāstīja, kādā veidā viņi šo pretošanos uzturēs. Vairāk pārstāvi norādīja, ka viņi uzskata, ka visas iespējas ir šobrīd atvērtas, bet uh, viņa vadītājs norādīja, ka viņi to domā mierīgi pretošanos, un visas um, klātesošās grupas atbalsta abas iniciatīva. ANO viņa norādīja, ka 70% no palestīniešu iedzīvotājiem gan Gazā, gan Jordānas rietumkrastā uzskata, ka ANO ir uh, jāmeklē mierīga progresa iespējas uh, Viņi bija diezgan sašutuši par to, ka ASV un UNESCO lēmumu rezultātā mm, par to, ka Palestīna tika uzņemta UNESCO, ir pārstājusi sniegt finansējumu. Tā kā viņi norādīja, ka te tiek izmantota dubulta morāla un vairāk PLC pārstāvi, kas piedalījās šajā tikšanās reizē, norādīja, ka arābu pavasars nenotiek tikai vienu vietu, ka tas ir būtiski arī Eiropai un tīpaši. Viņi tic tiesiskumam tuvējos austrumos, un tāpēc ir jāatbalsta arī palestīniešu tiesības, tieši tāpat kā mēs, eiropieši, atbalstam eģiptiešu, sīriešu, libāniešu uh, tiesības un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā tas bija mūsu vizītes galvenais mērķis, bet, protams, mēs tikāmies un sarunājāmies arī ar bēgļu aģentūru Andra, kas norādīja, ka viņiem tiešām ļoti akūti trūkst naudas, lai īstenotu skološanās, veselības aprūpas programmas, izglītības programmas, tāpat arī nodarbinātības programmu šā gada beigās beigsies daudzas programmas, un ja viņiem neizdosies panākt papildus finansējumu, tad viņiem būs jābeidz savu darbību. Viņi nodrošina izglītību apmēram pusēji no gazas bērniem, 230 tūkstošiem bērnu. Viņi sniedz viņiem izglītību arī cilvēktiesību jautājumos, māca par holokaustu, no rezolūcijām, Tāpat viņi arī norādīja, ka apmēram 10 tūkstoši bērnu Gazā šobrīd neapmeklē skolu, tādēļ, ka viņi dzīvo attālākajos Gazas reģionās un viņ, pie viņiem āndra vienkārši politiskās situācijas dēļ netiek. Nu, tāpēc pastāv dažādas grūtības. Un nav ne mazāko šaubu, ka Gaza joprojām ir tāds kā atvērts cietums, jo tur būtībā nav nekādas ekonomiskās darbības. Apmēram 5% no ekonomiskās darbības um, notiek salīdzinājumā ar to, kā tas bija kādreiz. Ir uzlabojusies kustība caur vienīgo robežu punktu starp Izrēlu un Gāzu, bet caur to tikai 40% no vēlamās uh, preču kustības tiek nodrošināts. Uh, Protams, no gazas nekas netiek eksportēts, un, ja mēs runājam par palīdzību, tad nav arī nekāda importa. Viss nauda, kas tiek pelnīta, ir uh, saistīta ar uh, celtniecības materiāliem, viņiem ir jābūvē skolas, ir, vai, vai ir jāuzbūvē apmēram simts skolu, bet viņi nevar tās uzbūvēt tādēļ, ka vienkārši nav būvmateriāla. Daudz būvmateriāla tiek piegādāta pat tuneļiem uz robežas ar Ēģipti, bet, protams, Ondra nevar atļauties šādu materiālu piegādi, tādēļ, ka tā būtu nelegāla preču piegāde. Šobrīd darbojas apmēram 12 tūkstoši dažādu šādu nelegālu tuneļu, un tie pavisam atklāti pastāv šad un tad šiem tuneļiem uzbrūk Izraela, bet būtībā nekāda ierobežojuma nav. Un, protams, ja kaut kas tiek nopirkts sev šiem tuneļiem, tad sodu var uzlikt, bet nu, viņi būtībā ir atkarīgi no šiem tuneļiem. Apmēram 60% iedzīvotāji Gazā ir bezdarbnieki, un uh, apmēram 50% Gazas iedzīvotāji ir jaunāki par 15 gadiem. Ja šis aplenkums tik tiešām iznīcina iedzīvotājs. Viena no dramatiskākajām lietām ir tā, ka kopš 2010. gada mārta 29 bērni ir tikuši nošauti. Izraels karēvi viņus ir nošāvuši Gazā. Un tas ir tādēļ, ka viņi bija pārāk tuvu pietuvojušies uh, robežai. Izrēla, nu, Izrēla apmēram 300 metrus uh, aiz robežas ar gāzu ir ierobežo šo zonu, un būtībā, ja kāds šajās 300, šajā 300 metru platajā joslā ieiet, tad uh, Izraels karavīriem ir eh, pavēle nošaut šo cilvēku. Bet 19 no šiem 29 bērniem, kas bija vecumā no 13 līdz 17 gadiem, atradās ārpus šīs zonas. Viņi atradās apmēram, 7, eh, apmēram 600 metru attālumā no robežas. Šie bērni tika sašauti, viņiem tika sašauts rokas kājas, Neviens no viņiem, paldies Dievam, negāja bojā, bet jūs varat iedomāties, kādu traumu pārciet bērni, ka uz viņiem šāv un ko pārciet viņu ģimenes, kam ir uh, tagad jārūpēs par šiem cietušajiem. Es domāju, ka man Pirms es eh, noslēdzu savu runu, es arī esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Mēs arī tikāmies ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ar kādu sieviešu organizācijas pārstāvjiem, apmeklējām vairākas skolas, ūdens apgādes iekārtas, un mums arī pastāstīja, kāda ir situācija saistībā ar ūdeni. Ūdens apgādes sistēma gandrīz pilnībā ir iznīcināta, un ja to ātri neatjaunos, tad ūdens tad nebūs, tad, tad viss dzeramais ūdens būs mm, sāli, sāļš, un, jo nav, nebūs iespēja to attīrīt. Es nezinu, ja mēs, vai ir kāds cits risinājums, kā tikai tas, ka startautiskajai sabiedrībai ir jāpieprasa aplenkuma izbeigšana. Mēs zinām, ka šis aplenkums tika gāzu aplēns Ledžalita mm, aresta dēļ, bet viņš tagad ir atbrīvots, un tāpēc tagad ir jāapzinās, ka gazas iedzīvotāji, pret gazas iedzīvotājiem nedrīkst izturēties tā, kā pret viņiem izturs. Un noslēgumā es gribētu sacīt, ka mēs tikāmies arī ar dažiem ieslodzītajiem, kas, bijušiem ieslodzītajiem, kas nesen ir tikuši atbrīvot. Uh, Gilēda Šalida apmaiņas procesa ietvaros. Nu, viņi bija sākot no gados ļoti jauniem līdz ļoti veciem cilvēkiem. Viens vīrietis bija 25 gadus pavadījis cietumā. Un e, šī tikšanās tiešām bija tāda ļoti, tāda, kas atvēra mūsu acis. Šie cilvēki ir apņēmības pilni panākt Palestīnas valsts izveidu, daži no viņiem ir ārkārtīgi dusmīgi uz Eiropu, tādēļ, ka mēs nepietiekami daudz uzmanības pievēršam uh, ieslodzīto jautājumu Izraels cietumos. Ir uh, joprojām simtiem tūkstošiem uh, palestīniešu ieslodzīto, 160 no tiem ir bērni, un 22 no viņiem ir PLC pārstāvi, kas uh, tika aizturēti Gilāda Šalīlā uh, atbrīvošanas procesa ietvaros. Un varbūt, ka AFET komiteja varētu kaut ko darīt lietas labā, jo PLC nevar nekādi citādi ziņot, viņi var tikai informēt mūs. Varbūt, ka AFET komiteja varētu izstrādāt pašiniciatīvas ziņojumu par situāciju Gazā. Pavisam noteikti PLC pārstāvi būs gatavi sniegt savu atbalstu un palīdzību, un es esmu pārliecināta, ka arī citi tā darīs un palīdzēs sagatavot šādu ziņojumu, bet es domāju, ka tik tiešām mums ir nopietni jārīkojas, jo šī grupa veido jaunu paudzi, un šī, pa, ja mēs neko nemainīsim, ja mēs nemainīsim šo situāciju pietiekam ātri, tad izaug šī paudze, kuram būs ļoti dziļš naids pret, pret Izrēlu. Bet mums ir jāpalīdz viņiem veidot tādu situāciju, kur būtu iespēja mierīgi līdzās pastāvēšana starp Izraēlu un Palestīnu. Un, lai to paveikt, tad mums tas ir jādara tagad. Mums ir jāpārtrauc tāda situācija, kādā šobrīd atrodas Gāza. Paldies! Merci, Paldies, Darosas kungam, par stāstījumu. Kīl Nilsens kundze, lūdzu, došu vārdu jums. Yeah, Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu nedaudz papildināt šo stāstījumu. Tajā pašā laikā kāda sieviešu eh, tiesību un līdztiesību komiteja. Tajā pašā laikā, kad jūs komitejas eh, deputāti devās uz eh, Palestīnu, tad arī sieviešu tiesības komitejas delegācija, kuras sastāvā es biju, arī devās uz Gāzu mēs interesējāmies par sieviešu tiesībām un eh, problēmām šajā reģionā. Un tādēļ es varētu pavisam īsi papildināt Derosas kungu stāstīto par sievietēm Gazā. Mēs tikāmies ar Gazas sieviešu komitejas pārstāvēm, apmeklējām mm, tās vietas, kur strādā Anra, um, sieviešu emancipācijas programmas ieviešot. Varētu teikt vienkārši to, ka sievietes Gazā izjūt divkāršu apspiestību. No vienas puses viņas jūtas apspiestas šajā patriarchālajā sabiedrībā, līdzīgi daudzām citām vietām pasaulē. Un otrkārt šis spiediens tiek vēl vairāk pastiprināts tādēļ, ka ir šīs te aplenkums un blokādi. Uh, Gazā sievietēm situācija tiešām nav viegli, par to mēs bieži nerunājam. Un patiesībā jāsaka, ka tā ir drausmīga situācija, kādā viņas dzīvo. Kā Deroskungs tikko kā teica, lielākā daļa iedzīvotāju Gazā ir bērni. Šiem bērniem ir jādod ēst, viņi ir jārastē, eh, viņi kaut kā jānodarbina. Un lielākoties tās ir tieši sievietes, kas ar to nodarbojas, un tas nav viegli tajos apstākļos. Viņām jāstāv rindā, lai dabūtu kādus pārtikas produktus, tos, ko lielā daļā piegādā Eiropas Savienība. Kas ir nākotnes perspektīva šiem bērniem? Principā tā neeksistē. Mm, tādēļ sievietēm arī kaut kā jāmēģina tikt galā ar to. Gazā ir ļoti liels bezdarba līmenis Līdz ar to sieviešu situācija tur ir ļoti sarežģīta. Es gribēju vienkārši to pasvītrot. Un ir vēl ir kāds atgadījums, ko es gribētu šeit atstāstīt. Tas varbūt dažs pārsteigs. Vai jūs esat redzējuši filmu Gaza Sivēns? Tā ir filma, ko šobrīd rāda Francijas, Beļģijas kinoteātros ja kāds to ir redzējis, tad viņš atpazīst to, ko es stāstu. Šī filma ir komēdija, bet patiesībā filmas konteksts un tie fakti, kādi tur tiek atspoguļot, pilnībā atbilst realitātei. Nevar teikt, ka tas būtu kaut kas tāds samākslots. Tiem, kas ir redzējuši šo filmu, var pateikt, ka cita starpā ir kāda neliela aina šajā filmā. Tur tiek pirkta Viagra aktieris nosūta bērnu uz aptieku, lai viņš nopirktu viegru. Un tas nav tikai uh, tāds uh, nejaušs atgadījums, ka režisors ir iekļāvis šādu te ainu filmā. Gazā sastaptās sievietes teica, ka Viagra ir viens no tiem produktiem, kas pa tuneļiem tiek ievests lielā kvantumā katru dienu, jo gazas vīriešiem nav ko darīt. Šeit neieslīgšu detaļās, bet uh, pat, varat iedomāties, ka sievietes nav īpaši apmierinātas ar šādu te situāciju, ka viņas dzīvo šajā geto, par kādu ir kļuvusi gāza. Paldies! Paldies, Gomešas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties kolēģiem Kilu Nilsen kungam un Bronsies de Rosas kungam par eh, stāstījumu par gazas apmeklējumu. Nav man te pārāk daudz jāizplūst stāstījumā par to, cik ļoti solidāras jūtos ar gāzes iedzīvotājiem. Es domāju, ka tas ir mums visiem apkaunojums, ka šī situācija ir tāda, kāda tā ir. Man ir ļoti liela cieņa pret šo tautu, un es izjūtu draudzīgas jūtas arī pret kaimiņu valsts, pret Izraēlas tautu. Es nedomāju, ka Gāzā esošā situācija šobrīd būtu veidojusies Izraēlas interesēs. Es baidos, ka miera process šajā reģionā, acīm redzot, ir iesaldēts uz kādu laiku, jo šobrīd amerikāņi gatavojas vēlēšanām, līdz ar to ir pilnīgi paralizēti. Aštons kundzei ir savas intereses šajā reģionā viņai, protams, viņa vēlētos izkustināt no vietas šo te sastingumu. E, taču jāsaka, saruna puses nespēja šobrīd domāt neordinārā veidā. Arī Eiropieši nespēja nākt klajā ar kādiem pārsteidzošiem priekšlikumiem, jo visi ir nodarbināti ar ekonomisko krīzi. Es domāju, ka Deroskungs pilnīgi pareizi uh, ierosināja, ka ārlietu komitejai vajadzētu uzņemties iniciatīvu un rakstīt ziņojumu par situāciju Gazā. Tas arī būtu veids, kā mēs varam izdarīt spiedienu, lai beidzot tiktu risināti pamatjautājumi. Bez tam es domāju, ka divpusējās attiecības starp Izraēlu un Palestīnu un gazas situācija ir jāskata arābu pavasara kontekstā. Pavisam nesen redzēju šausmīgu dokumentālo filmu, ko rādīja BBC. Tajā bija runa par to mm, likumu vai tiesiskumu vakumu, kas notiek Sinai pussalā, kur tiek pārdoti migranti. Migranti tiek izmantoti, lai viņiem izgrieztu dažādus orgānus un tā tālāk. Uh, tas, tā bija drausmīga filma, kas parādīja, cik šausmīgā situācijā atrodas šie te cilvēki, un tas apdraud visu reģionu valsts, ieskaitot Izraēlu. Iniciatīvas ziņojuma rakstīšana, manuprāt, ir labs veids, kā parādīt, ka mēs nevēlamies pievērt acis. Paldies, Landsbergi kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot jautājumu Derosa kungam viņam bija izcila iespēja tikties ar politiķiem Gazā, tikties ar šīs Palestīnas daļas vadītājiem, ar Hamas vadītājiem. Fata un Hamas šķiet var beidzot iesaistīties sarunās. Tā ir pozitīva laba zīme. Derosas kungs, varbūt jūs mums varētu pastāstīt, Vai abiem viņiem, Fatai un Hamasam, ir līdzīgs skatījums uz viņu valsts teritoriālajām robežām? Vai viņiem ir līdzīga pieeja tam, kā vajadzētu nākotnē sadzīvot ar kaimiņu valstīm? Ja visas šīs valstis tiktu vienlīdzīgā mērā atzītas, arī Izraela. vai Fata un Hamas piekrīt viena otrai šīs organizācijas šādos te ģeopolitiskos jautājumos? Vai mēs varam cerēt, ka Palestīnas valstei būs viena vadība, ja būs divi vadība, divas vadības nometnes, kas sacentīsies savā starpā un kurām būs atšķirīga pieeja Izrēlai vai citām kaimiņu valstīm? vai Gāza vai Palestīna ir gatava kļūt par dzimteni un dzīves vietu miljoniem iedzīvotāju, kas šobrīd dzīvo bēgļu nometnēs, jo šobrīd šķiet, ka tā, par tādu tā varētu kļūt. Jo šī vieta, šī teritorija šobrīd viņa acīs ir tā teritorija, pēc kuras viņi varētu tiekties bēgļi, kas atrodas citos, citās valstīs. Vai viņi varētu uzņemt tik lielu cilvēku skaitu? Gāze jau tagad ir pārapdzīvota. Bez tam jautājums par nākotnes perspektīvām šai te Palestīnas valstī. Vai šī valsts varētu parakstīt startautiskus nolīgumus? Pa, piemēram, par militāro drošību, ar tādām valstīm kā Irānu, Krieviju, Ķīnu. Ja šie līgumi, viņiem uzlikt saistības savstarpēji aizstāvēt vienai otru šīs valsts. Palestīnai tad būs jāaizstāv Ķīna, Ķīnai jāaizstāv Palestīna. Tas būs saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem, saskaņā ar dažādiem ANO paspārnēt ap šiem nolīgumiem. Vai tas ieviesīs reģionā vairāk miera, varbūt vairāk draudus? Varbūt runājot ar Hamas, Darosas kungs būs dzirdējis, ka viņi kaut kā komentē šo te pārobežu apšaudīšanos. Šķiet, ka abās pusēs ir bojā gājušie bērni pie robežas. Kāda ir varas iestāžu attieksme pret šādiem notikumiem? Vai šī apšaud, šīs apšaudas tiek oficiāli nosodīts? Gribētu no jums, Deros kungs, tieši dzirdēt komentārus par šiem jautājumiem. Paldies. Paldies, Landsberģi kungs. Derosas kungs, vai jūs gribētu nobeigumā vēl izteikties? O, jā, es gribētu ļoti daudz ko komentēt. Pirmkārt, gribu norādīt ka es esmu DPLC, tātad delegācijas vadītājs, neesmu ne Hamas, ne Fatas vadītājs. Tas man jāpasaka pašā sākumā skaidri un nepārprotam. Es tikos ar visām politiskajām frakcijām un ievēlētajiem deputātiem, netikos ar nevēlētām organizācijām, it īpaši ar tādām, kas iesaistās vardarbīgos pasākumos. Tas man ir pavisam skaidri jāpasaka no paša sākuma. Es esmu delegācijas vadītājs no Eiropas parlamenta. Es ceru, ka nākotnē, piemēram, nākamgad mēs varētu sarīkot starpparlamentāro tikšanos ar pārstāvjiem no visām palestīniešu organizācijām gan Palestīnā, gan Gazā, lai viņi varētu ierasties šeit Briselē. Kopš 2006. gada tas nav noticis. Es domāju, ka tas būtu ļoti noderīgs pasākums saicināt visus šos cilvēkus un uzdot viņiem tieši visus tos jautājumus, kas izskanēja šeit, jo viņi ir atbildīgi. Es jau pārstāvu Eiropas parlamentu. Uh, Es nevaru, es varu jums pastāstīt, kāds ir Eiropas parlamenta viedoklis šajos jautājumos, bet es nevaru izteikties citu organizāciju vārdā, jo es nevaru viņus pārstāvēt. Uh, es jums atsūtīšu mūsu sēžu protokolus. Tu, tajās tika izteikti dažādi viedokļi, tos izteica dažādu organizāciju pārstāvji. Ja kāds no šīs komitejas deputātiem vēlas šo ziņojumu saņemt, tad es jums to nosūtīšu, tur tikai 14 lapus. Var nosūtīt jums pa ēpastu e to. Mēs vizītes laikā ļoti skaidri teicām, ka Eiropas parlaments iestājas pret vāzdarbību Palestīnas valsts nodibināšanas gaitā. Vairums no klātesošiem, ieskaitot arī Hamas un PLFP pārstāvis, arī teica, ka viņi ir tikai par mierīgu pretīm stāvēšanu okupācijai, mierīgu pretošanos. Viņi piekrita mūsu viedoklim par to, ka ir 67. gada robežas jāievēro, veidojot savu valsti. Hamas viedoklis šajā jautājumā nav tik stingrs un noteikts, taču viņi lika manīt, ka viņi ir savai valdībai teikuši, ka 67. gada robežas viņiem būtu pieņemams. kā tieši šīs saistības var tikt tulkots un kā viņi varētu iet nedaudz tālāk, par to vēl ir jautājums. Nu, piemēram, par raķešu šaušanu no gāzes Izraels virzienā, tad šis parlaments ļoti skaidri ir izteicies par to, ka šāda praksa ir jāpārstāj, ir jāievēro starptautiskās tiesības visām konflikta pusēm. Nepietiek ar to, ka mēs pieprasām, lai tikai Izraēla rīkojas saskaņā ar starptautiskām tiesībām. Palestīnai jādara tieši tas pats. Un starptautiskās tiesības skaidri pasaka, ka civiliedzīvotājs nedrīkst apdraudēt šādos militāros konfliktos. To mēs skaidri vairāk kārt atkārtojam Gazā. Pildījām savu lomu kā Eiropas parlamenta pārstāvji, popularizējot šī parlamenta attieksmi un politiku. Gribu arī jums to uzsvērt. Gāzes iedzīvotāji skaidri saprata, ka mēs nevaram aizstāvēt vienu frakciju vai citu, vienu konfliktu pusi vai citu. Nē, mums ir svarīgas palestīniešu cilvēku tiesības šajā konfliktā. Palestīniešiem pašiem ir jāizlem, kāda būs viņa politiskā nākotne. Vēl kaut kas man jāpasaka. Es nedomāju, ka būtu pareizi gaidīt, lai jebkura sabiedrība būtu politiski pilnīgi vienota un harmoniska. Eiropā nav nevienas demokrātiskas valsts vai sabiedrības, kurā būtu tikai viena politiska partija. Katrā no mūsu valstīm ir dučiem aktīvu politisko partiju, kas sacenš savā starpā, un tā tas arī jāsagaida no Izraels, kā tas arī var tikt novērots, un arī Palestīnā, kur ir kādas 14 dažādas partijas austrumu Jeruzālēmē, Gazā un uh, Palestīnā. Nevar sagaidīt, ka būs tikai viena partija. Nav reāli sagaidīt, ka visi balsos tikai par fatu. Uh, samierināšanās nolīgumā iespējams varētu vienoties par politiskiem soļiem, kas būtu spērojami ceļā uz Palestīnas valsts izveidošanu. Habas, Abas un Hanija tiksies šonedēļ, lai runātu par vēlēšanu komitejas izveidošanu, vēlēšanu uzraudzīšanu. Es ceru, ka Eiropas parlaments sūtīs novērotājus uz šīm vēlēšanām, kā esam to darījuši agrāk. Domāju, ka viens no izšķirīgajiem jautājumiem šajās vēlēšanās būs tāds. Ik viens, kurš piedalīsies šajās vēlēšanās, gaidīs starptautiskas garantijas no ASV un Eiropas, ka šo vēlēšanu rezultāts tiks respektēts. Pēdējoreiz tas tā nenotika. Un tas mums Eiropā nāca par ļaunu. Es negribu atkārtot vairs šīs te vecās problēmas un uzplēst vecās rētas. Mm, mums ir nepieciešams, lai visas puses vēlas mierīgi izveidot Palestīnas valsti, un lai tas tā būtu, mums arī jāapņems respektēt Palestīnas tautas vēlēšanās izteiktās, izteikto viedokli, jo savādāk mēs esam divkoši, un tad mūs pašas nerespektēs. Un pats pēdējais. Es domāju, ka ārlietu komitejai būtu ļoti noderīgi tiešām rakstīt šo pašiniciatīvas ziņojumu. Es neesmu šīs komitejas pilntiesīgs loceklis, tādēļ nevaru uzstāt, taču varu ieteikt to darīt. Un vēl divi maz komentāri. Aizmirsu pieminēt, ka mēs apciemojam arī vienu no divām universitātēm Gazā. tajās eh, abās universitātēs mācās apmēram 50 tūkstoši studenti. Mazāk nekā 10% no universitātes beidzējiem atrod sev darbu. Vēl svarīgi ir atzīmēt to, ka nav neviena tāda studenta Gazā, kas varētu piedalīties Eiropas Erasmus programmā. No Izraels puses tūkstošiem studentu piedalās šajā programmā. Kāpēc Gāzes iedzīvotāji to nevar? Tādēļ, ka studenti līdz zināmam vecumam nedrīkst vispār izbraukt no Gāzes. Eiropas universitāšu studenti un uh, arī lektori var doties uz Gāzu, bet Gāzes studenti nevar izbraukt no Gāzes, lai piedalītos Erasmus programmā. Es domāju, ka šo jautājumu vajadzētu risināt ar Izraels varas iestādēm un ļaut arī gazas studentiem ceļot. Un pats pēdējais jautājums, kas gan nav tieši saistīts ar gāzu, bet ir tieši saistīts ar miera un samierināšanās idejām starp Izraēlu un Palestīnu. Jautājums par beduīniem. Ir apmēram 200 tūkstoši beduīnu, kas dzīvo Izraels teritorijā, apmēram 30 tūkstoši no tiem tā sauktajā C zonā, kuru tieši kontrolē Izraels militārie spēki rietumkrastā. Izraels valdībai ir plāns 30 tūkstošu beduīnu pārcelt no tā sauktajiem neatzītajiem ciematiem uz kaut kādiem indiāņu stila uh, rezervātiem, kuros nebūtu ne izglītība, ne infrastruktūras, ne elektrības, ne ūdens apgādes, nekā cita. Man liekas, ka tas atkal ir viens jautājums, viena tēma, kur mēs varam runāt par cilvēktiesību pārkāpumiem. Es domāju, ka parlamentam noteikti ir jāuzstāj, ka ir jāievēro cilvēktiesību normas. Es uzskatu, ka Eiropai noteikti ir jāuzstāj, lai tiktu ievēroti visi tie starptautiskie nolēmumi, kas attiec uz cilvēktiesībām un demokrātiju. Gribētu aicināt šo komiteju darīt visu, ko tā spēj, lai palestīnieši, Izraels, arābi saņemtu tādu attieksmi, kāda ir cilvēku cienīga, netik diskriminēta. Paldies! Tanaka kungs, jūs gribējāt izteikties. Well, you, well, think... Paldies, priekšlēdētāji. Es jau to daudzkārt esmu teicis pagātnē. Es neuzskatu, ka demokrātija, liberāla demokrātija ir tikai vienkārši piedalīšanās balsošanā. Ar to ir saistīts arī cilvēku pamatiesības un brīvības un minoritāšu tiesību ievērošana, tā skaitā sieviešu tiesību ievērošana un uh, citu reliģisko grupu interešu ievērošana. Es esmu jau vairāk kārt teicis, vienmēr esmu brīdinājis par to, ka tas izskatās uh, gandrīz vai kā uz īra, kas uh, ir terorista organizācija. Es gribētu teikt, ka 9, 8, 94. Hartā ir arī 1984. gada mm, dokumentā arī ir iekļauti teksti par to. Pat ja iedzīvotāju vairākums ir ievēlējis eh, šo grupējumu pie varas, tad tā jau vēl nav demokrātija. Un gal galās Ēģiptē arī ir uz es negribētu, teiksim, ka Ēģiptē tiek īstenot tā politika, kur 60% ir salafisti ieguvuši un gal galā jā, jārunā, kas tad īsti ir demokrātija, vai tās vai galvenais ir vēlēšanas, vai tās ir partijas, kas um, iestājas par uh, pamatbrīvībām, un uh, vai uh, periodiski šīs te uh, partijas arī cilvēki no varas gāž, jo tādējādi jāsk jāskatās, ka šī situācija ir daudz sarežģītāka, un ja Hamas atkal tiek ievēlēta, tad mums būs, būs tāda pati problēma, jo viņa domāšana ļoti ievērojami atšķirs no mūsu domāšanas. Paldies, Alkenas kundze! Paldies, es pavisam īsi Es gribētu atbildēt Tana kungam, būtu lieliski, ja mēs parādzītos, cik daudz partijas Izrēlā ir atzītas Palestīnā, dažas no tām. Palestīna vispār nepastāv viņu kartē. Un joprojām mēs domājam, ka ir jāievēro viņu vēlēšanas, jāciena viņu vēlēšanas, tāpat kā attiecībā uz Eģipti. Es nenovēru vēroju, ka tur būtu kāda pār, pārkāpuma Palestīnas vēlēšanās cilvēki pauda savu gribu, tās bija brīvas un godības. Es domāju, ka būtu lieliski cilvēki, kas nāk no bijušās, uh, bijušajām padomu valstīm, atbalstītu tos cilvēkus, kas šobrīd dzīvo okupācijas apstākļos. Uh, Gāze ir aplēkumā, un tas ir daudz smagāk, bet viss Palestīna ir okupēta, un jautājums par vārdarbību, un mēs šajā parlamentā esam viensprāts, pārāk bieži tas ir izskanējis. Jūs jau redzat, cik daudz vārdarbību tiek vērst pret pilsonisko sabiedrību, tad mēs redzam, ka tie, tie ir okupācijas spēki, kas to visu īsteno. Ir šīs raķets, jā, tas viss ir idiotiski, mēs to arī sakam, bet jūs nevarat teikt, ka otra puse izmanto raķets. Nē, viņi izmanto smago bruņojumu helikopters. Manā skatījumā tas nav labāk nekā, ja palestīniešiem ir raķets, un viņi nogalina cilvēkus, un tāpēc es domāju, ka Būtu lieliski, ja bijušās okupācijas valstis izrādītu sapratni pret cilvēkiem, kas šobrīd dzīvo okupācijas režīmā, un es domāju, ka lielākā daļa no mūsu parlamenta deputātiem arī no šīm okupācijas, bijušajām okupācijas valstīm atbalsta mūsu rezolūcijas, mēs tā tas ir bijis līdz šim. Tad vēl viena lieta, ko jūs pieminējāt savā runā, Landsberģa kungs ir eh, saistīta ar bēgļu nometnēm. Šajā komitejā, man liekas, ka šī ir tā īstā komiteja, kur izsināt šos jautājumus, jo neviens īsti neko nedara attiecībā uz eh, šo milzīgo cilvēku skaitu, kas dzīvo, nu, man liekas, lielākā daļa no viņiem Libānā dzīvo. Un ir skaidrs, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām viņiem ir tiesības atgriezties, bet uh, šīs tiesības netiek ievērotas, un Eiropa ir pieņēmusi, ka tās tiesības netiek ievērotas. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu nevis tikai viņiem vienkārši pateikt, Libāna vai vienalga, kāda valsts tā būtu, jums ir uh, jāpiekāps. Es domāju, ka kādu dienu mums tas ir jāiekļauj savā darba kārtībā, proti kāds ir mūsu redzējums attiecībās to, kā, kas būtu jānotiek ar šiem milzumu daudz ļaužiem. Uh, Mums ir jāpadomā, kāda tiešām būs šī nākotne, jo mēs īsti nezinām, ka, ko darīt. Jo ar naudu vien te ne, nevar neko izdarīt, ir jābūt politiskajam redzējumam, kad es iepriekšējo reizi biju Gazā. Un tad mēs tikāmies gan ar PLC, gan ar uh, sieviešu jautājumu komitejas ietvaros, es viesojos Gazā. Uh, Un tad arī izskanēja jautājums par beduīniem, kas ir sevišķi aktuāli sievietēm. Izraela vien... vienkārši norāda, jā, tā ir kultūra, un tāpēc sievietes tiek apspiestas, un tāpēc nav jāziņo par sievietēm beduīnēm, jo viņiem tas ir viņa, tā ir viņa kultūras sastāvdaļa apspiest sievietes. Bet es domāju, ka mums ir jāatbalst šīs sievietes, jo viņas ir beduīna nākotne, par to šaubu nav un es domāju, ka tie tiešām ir abrīnojami cilvēki, kuriem ir nepieciešams mūsu atbalsts. Paldies! Paldies, vēlos pateikties kolēģiem, un es gribētu aicināt pabeigt šīs debatas. Ir vēl citi kolēģi un citi ziņojumi. Derosas kungs, tik tiešām ļoti īsi. Jā, ļoti īsi. Es pavisam īsi. Vēlreiz, lai gribētu atkārtot. Uh, Nu, es gan neesmu Hamas runas vīrs vai Fatas runas vīrs. Es vienkārši atspoguļoju šī parlamenta vērtības, pastāstīju par to, tiekoties ar PLC pārstāvjiem. Man ir pašam savu politiskie uzskati, un, bet es viņiem paudu parlamenta nostāju, un es domāju, ka es to arī godīgi atēnoju. Es gribētu arī teikt, ka. Uh, Nu, Tēna kungs eh, pieminēja īru. Es esmu no īrijas. Un kopš 69. gada es visu savu politisko dzīvi esmu centies dzīvot vēršoties pret īra. Es biju arī 94. gadā īrijas valdības ministrs, es eh, tikos ar īru un es eh, arī iesaistījos mieru sarunās. Ir ļoti svarīgi lai mēs saprastu, ka Hamas ir organizācija, kas sev uzskata par atbrīvošanas armiju, atbrīvošanas cīnītāju, atbrīvošanas partiju, sauciet to, kā gribat. Te ir dažādi cilvēku kopums, sākot no demokrātiem, beidzot ar galīgi ne, nedemokrātiskiem cilvēkiem. Un nu, tā jau sociālās organizācijās notiek, tā kā jāceņšas ir sadarboties ar tiem, kas vēlas virzīties uz priekšu un radīt demokrātisku un, ne, un, un neatkarīgu politi karantīnu un jāizolē tie, kuri tā nedomā. Mēs nevaram vienkārši viņus visus izolēt un sacīt, nē, mēs ar jums nerunāsim, tāpēc, ka jūs esat zem Hamas nosaukuma. Es domāju, ka ir jārunā ar viņiem un jāiesaistās sarunās, lai varētu panākt mierīgu risinājumu, jo nav iespējams atrisināt problēmu ar Palestīnas valstu izveidi, ja jūs runājat tikai ar 40% balss ievēlēto. Es domāju, jārunā ir ar visiem, jārod plaša, plaša atbalsts arī Izraels iedzīvotāju vidū attiecībā uz vienošanos mierīgi līdzās pastāvēt Palestīnas valstī. Tā kā nevajadzētu demonizēt dažādos elementus šajā šaušalīgajā konfliktā. Uh, nevienā pusē, ne palestīniešu pusē, ne Izraels pusē. Mums ir jāspēlē pozitīva loma, mēs cenšamies šos cilvēkus savest kopā, nevis atgrūst tālāk citu no cita. Paldies! Darosas kungs, paldies! Šo darbu kārtības punktu mēs esam pabeiguši, un tagad aicinu pāriet pie nākamā punkta, kurš ir darba kārtības 12. punkts ziņojums par Eiropas Savienības un Albānijas uh, Eh, Sēpakā tikšanos Tirānā 2011. gada 24. 25. novembrī. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Vēl pavisam nesen Albānijas iekšā situācija bija ar augstu spriedzes līmeni tā sākās ar 2009. gada jūnija parlamentu vēlēšanām, pēc kuras opozīcijas sociālistu partija sāka boikotēt parlamenta darbus. Spriedzes eskalācijā īpaši bija vērojami šogad, kad policija ielu eh, demonstrācijas laikā apšāva vairākus demonstrantus šogad vietē pašvaldību vēlēšanas Albānijā atkal tika uzskatīts par netaisnīgām no sociālistu partijas puses. Ņemot vērā šo politisko attīstību Albānijai, netika piedāvāts kandidātu valsts status divos secīgos progresa ziņojumos. Eiropas Savienība, tas kā Eiropas parlaments, intensīvi strādāja, lai rastu vienotu uh, viedokli šajā sakarā un neseno mēnešu laikā, pateicoties uh, E, diplomātu darbam Tirānā, it īpaši pateicoties ambas, e, vēstniekam Etor Seki un e, pateicoties citu diplomātam darbam parlamenta darbs ir sācis virzīties uz priekšu. Un Ir pieņemta kopīgā deklarācija, tā ir, tas ir jāpiemina, jo iepriekš trīs reizes no vietas nebija pieņemt, iespējams pieņemt kopīgo deklarāciju, ņemot vērā abu almā, albāņu partneru nesamierināmos viedokļus. Tikšanās notika 8. un 9. decembrī un izpelnījās augstu mēdīju uzmanību. Kā arī amatpersonu uzmanību. Piedalījās 14 eh, eh, albāņu pārstāvi un delegācija tikās ar ASAM eh, parlamenta priekšsēdētāju, Albānijas prezidentu, tieslietu ministru un Eh, ar Albanijas ārlietu ministru, kurš uzņēma mums premjerministra vārdā, kurš tajā brīdī atradās ārpus valsts. Diskusija koncentrējās uz integrācijas jautājumiem un reformām Albāņu parlamentā. Visi Eiropas parlamenta deputāti, gan no tautas partijas, gan no zaļiem, gan no aldas, gan no sociālistiem nāca klajā ar konstruktīvu attieksmi un visi runāja vienā balsī. Es vēlos viņiem par to pateikties un izteikt atzinību. Mums izdevās pieņemt kopīgo deklarāciju, kā jau es sacīju pirmīt kas bija kā apstiprinājums jaunai pozitīvākai situācijai valstī. Kopumā vērtēju vizīti pozitīvi. Ja pašreizējās sadarbības starp politiskajiem blokiem varētu palīdzēt normalizēt politisko klimatu Albānijā, valsts varētu spērt soli Eiropas Savienības virzienām būtu noderīgi. Ja Eiropas parlaments varētu pieņemt rezolūciju par Albāniju pirms padomis sanāksmes jūnijā. Un tāpat dažādos attiecīgos momentos varētu pārbaudīt uh, šīs valsts jaunos noteikumus, eh, spēkā esošos noteikumus, vēlēšanu likumus un citus pasākumus. Daudz personu īpaši Eiropas Savienības vēstnieki Tirānā skeptiski izteicās par sadarbības noturīgumu, uzskatot to par virspusīgu, kuru veido ārzemnieki, konkrēti Eiropas Savienība, kas un eh, kā nepietiekamu. Ja Albānijā notiek varas. Gārdīt optimist. Tā, the... Varas šķelšanās. Es eh, gribētu uzskatīt, ka tendences ir pozitīvas, abas partijas un abas puses sadarbojas pakāpeniski, bez pārāk liela entuziasma, tomēr sadarbība notiek. Un es uzskatu, ka ir nepieciešams no mūsu puses, lai visas Eiropas Savienības institūcijas, tā skaitā parlaments un visas politiskās grupas, tā skaitā arī tautas partija, mana grupa, runātu vienā balsī un nosūtītu vienotu e, vēstījumu visiem Albānijas politiskiem spēlētājiem. Un mums vajadzētu izvairīties no jebkāda nepareiza signāla, lai nebojātu un netraumētu šo politisko attīstību. Valsts ir pazaudējusi divus gadus, ņemot vērā sadarbības trūkumu starp abiem politiskiem blokiem, kas ir eh, vairāk nekā pietiekami, un es gribētu Eh, nosūtīt vēstījumu, ka bez nopietna politiska dialoga valsts nevar virzīties uz priekšu. Paldies! Merci, Monsieur Kukan. Je donne la parole maintenant. Paldies. Bostinākungs ir nākošais runātājs. Viņš bija delegācijas vi, eh, priekšsēdētāja vietnieks. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies. Vispirms es gribētu uh, apsveikt delegācijas vadītāju Kukonu kungu, un es eh, pilnībā piekrītu viņa komentāriem un viņa viedoklim. Es gribētu atsaukties uz eh, konkrētu, viņ, viņš eh, atsaucās uz konkrētu sanāksmi, kas man bija ļoti būtiski. Sanāksmi ar prezidentu, bet prezidents nospēlēja ārkārtīgi līdzsvarotu lomu un palīdzēja izkļūt no šīs ļoti dziļās krīzes. Prezidents mums eh, pastāstīja par trīs aspektiem, ko komisijai vajadzētu ļoti nopietni ņemt vērā. Pirmkārt, ka ļoti svarīgs brīdis ilgtspējas eh, procesam starp abām politiskajām partijām un 12 galveno prioritāšu īstenošanai būs vēlēšana likuma grozīšana plus nepieciešamās infrastruktūras izveidi. Tātad vēlēšanas un likums, un vēlēšana likums. Otrs aspekts. Prezidents norādīja, ka valsts mēdīja šobrīd liedz viņam, teiksim, nosakot kādu cenzūru. Un līdz ar to viņš nevar atbilstīgi paziņot iedzīvotājiem par savu prezidentūru. Tas ir kaut kas neredzēts, bet es, kurā gadījumā gribu teikt, ka tas ir satraucoši, un Eiropas parlamentam un komisijai vajadzētu paust savas bažas un jāgarantē mēdī brīvība Albānijā. Un visbeidzot, runājot par eh, starpiestāžu attiecībām, prezidents apliecināja, ka premjerministra apgalvojums attiecībā uz tā dēvēto kudeta, kurā ģenerālprokurors, slepenā dienesta priekšnieks un prezidents pats tika iesaistīti, ļoti grauj valsts uzticamību, un tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai novērst, ka šāda situācija nākotnē atkārtojas. Un mans pēdējais komentārs, jā, ir ļoti būtiski runāt vienā balsī. Vai no Eiropas komisija, vai Eiropas parlaments, bet es dzirdu, un es gribētu arī pateikt jums, ka mēs, mūsu delegācija, bija ļoti tūtam, lai sadarbotos ar premjerministru, lai panāktu 12 eh, svarīgo prioritāšu īstenošanu, bet tad šī procesa vidū <coughs> mēs saņēmām Dalkunga paziņojumu, kas vienā, kur vienā teikumā bija pateikts, ka Edi Rama ir garīgi slims. Es nevēlos komentēt Dalkunga izteikums, bet jāsaka, jebkāds tām līdzīgs izteikums vienalga, vai ar to nāk klajā tautas partijas vai sociālistu pārstāvis, ir graujošs. Un mums ir jāizvairās no tā, lai nākotnē līdzīgi gadījumi atkārtotos, ja mēs vēlamies atbalstīt procesu, kas šobrīd ir pašā sākotnējā stadijā, kas ir ļoti trausls un kas vēl nebūtu nav un kur vēl nebūtu nav garantīja, ka tas ilgs. Es domāju, ka mums ir jārunā visiem vienoti, lai panāktu, ka abas puses kopīgi strādā Albānijas labā un Eiropas vērtību vārdā. Mums bija lieliska tikšanās ar jauno Albānijas eliti, politiskās skolas studentiem. Viņi paud savu sašutumu un vilšanos ar politisko līderu darbībā, Viņa arī uzskata, ka Albānijai ir jāstrādā labāks nākotnes vārdā. Strādāsim mēs visi kopā ne tikai Albānijas līderu dēļ, bet visas Albānijas iedzīvotāju dēļ. Kasim kungs, lūdzu. Uh, not... Paldies, priekšsēdētāji. Es nepiedalījos sanāksmē Tirānā, bet neraugoties uz to, mans, mani kolēģi lūdzu, pirmkārt jau Staļimirs Ilčevs, kurš man politisko saimu pārstāvēja šajā vizītē, un sekretariāta pārstāvi man lūdza vispirms jau pateikties mūsu priekšsēdētājam Edvardam Kukanam, kurš eh, šīs vizītes laikā lieliski strādāja. Šādos apstākļos ir jābūt diplomātam. Un es vēlos uzteikt to, kā viņš ziņoja par situāciju tur Un, Viktor, man ir ļoti žēl, ka jūs pateicāt to, ko jūs tikko pateicāt. Nav nepieciešamības atkārtot to, kas vienreiz jau ir pateikts. Un šāda veida piezīmes, kas šeit izplatās, noved pie pretēja rezultāta, ka mums ir vienkārši jāmotivē cilvēki Albānijā abās politiskajās saimēs lai viņi varētu rast veidu, kā savā starpā sazināties. Es neesmu tāds optimists, kā jūs abi savos apgalvojumos. Es vienkārši domāju, ka abi bloki ir tik dziļi konfrontējuši, ka pašreizējiem līderiem būs uh, jādod vairāk telps ne tikai prezidentam, bet arī citiem politiķiem, lai izveidotu lielāku, dziļāku savstarpējo uzticību un sapratni, un mums ir jādomā par nākotni un mazāk jādomā par pagātni. Tas ir tas svarīgākais. Vispārīgi sākot, es piekrītu jums abiem, ka tas bija solis pareizā virzienā, bet relatīvi runājot, tas bija ļoti mazs solis un nav nekāda garantija, ka nākamais solis būs uz priekšu. Es vēlos būt optimistisks, es vēlos ticēt, ka jūnijā kaut kas varētu notikt, bet es baidos, ka mums būt, būs vajadzīgi vēl arī citi jūniji, lai panāktu statusu no šiem priekšnosacījumiem. Es gribētu teikt, ka mums ir jābūt pēc iespējas aktīvākiem, bet tāpat laikā ir jābūt godīgiem. Mēs nedrīkstam viņus vest maldināšanā, apsolīt viņiem pārāk daudz, jo vienkārši ir vajag, vajadzīgs, lai pozitīvā attīstība turpinātos, ja mēs vēlamies atgriezties pie tā līmeņa, kad Albānija bija ļoti pietuvojusies statusam. Šobrīd mēs neesam tuvu šim statusam. Tā kā būtu nemitīgi jāspēr jauni un jauni soļi. Neraugoties uz to, ka es nebiju šajā vizītē, es vēlos apsveikt panākto progresu. Pat ja progress ir tik mazs, mums ir jābūt apmierinātiem un pozitīvi noskaņotiem. Mē, mums maksā par to, lai motivētu proeiropeiskos spēkus Albānijā, uh, Un nav jau viss tikai melns vai sarkans. Ir arī citas alternatīvas, kas būtu jāveicina Albānijā, ja mēs vēlamies nākotnē panākt lielāku progresu. Paldies! Monsieur Tremopoulos. Paldies, Tremopoulos kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es biju delegācijas loceklis. Un Mēs visi mm, novērojām mm, to situāciju, kur mums prezentē Kukāna kungs, un arī var sacīt, ka viņš ļoti diplomātiski pārvaldīja situāciju. Mēs apzināmies problēmas, ar kurām saskars valsts ir negatīvas tradīcijas, organizētās noziedzības tradīcijas, kurām mēs esam pret. bet grūti būs to paveikt bez sadarbības ar partijām. Tāpat ir vairākas lietas, konkrēti partiju finansējums, kam ir jānorit caurskatāmāk un kam ir jākalpo demokrātijai. Jo Tas var ietekmēt politisko dzīvi, un tāpēc ir nepieciešams attīstīt stratēģiju, lai varētu risināt šo caurskatāmības trūkumu, korupcijas jautājumu un visas negatīvās prakses. Lielas krāpnieciskas operācijas netiek iztiesātas Un tāpēc ir kaut kas jādara ar valsts administrāciju un ar tieslietu jomu. Ir nopietnas problēmas, cilvēktirsniecība, nelegālā imigrācija, minoritāšu tiesības. Kontrola un politiskais spiediens uz eh, masmēdījiem un arī ir nepieciešams eh, spērt soļus apkārtējās vidas aizsardzības un īpašumtiesību ziņā. Ir jānostājas pret ksenofobu kustībām, it īpaši jauniešu vidū. Taču, ko mēs redzam šodien šajās valstīs, šajā valstī, kas ir sašķelta? Mēs vērojam opozīcijas starp divām partijām pie varas. Un mēs vērojam E, sociālistu vēlmi aizpildīt tukšumu, kurš ir izveidojies. Un pašreizējā brīdī šī partija, kas ir pārstāvēta parlamentā, e, ir pārstāvēta parlamentā un politiskā e, dzīve ir mierīgāka. Mēs apmeklējām valsti, kad situācija bija mierīgāka, un deklarācijas, ko mēs dzirdējām šeit, pasliktināja mūsu attiecības ar sociālistu kustības vadītāju. Es uzskatu, ka tas nav pieņemami un tas ir ļoti nelabvēlīgi mūsu attiecībām. Ir tīpaši tas, kas tika sacīts eh, attiecībā uz sociālistu vadītāju. Ir jāatrod kopīga valoda un nevajadzētu nosūtīt nepareizus vēstījumus. Mēs izskaidrojām sociālistu vadītājiem, ka Eiropas parlamentā pat eh, partijos un grupās ir atšķirīgas pieejas jautājumiem. Viņš to ļoti labi izprata un mēģināja. Uh, ārstēt tās brūces, kuras bija jau um, cirtuši Eiropas parlamentā um, ehm, pārstāvji, un būtu nepieciešams labāk saprasties, lai varētu garantēt progresu un garantēt Albānijas Eiropas perspektīvu, kas varētu būt ar stabilizējošu lomu Rietumbalkānu reģionām. Paldies! Es domāju, ka visi, kuri vēlējās izteikties, to ir izdarījuši un es varu šo punktu eh, nu, slēgt, un mēs pāriem pie 13. punkta ziņojums par Eiropas parlamentu vēlēšanu novēriešanas delegāciju Nikaragvā 6. 6. novembra vēlēšanās, un delegācija apmeklēja Nikaragvu no 3. līdz 8. novembrim. Dodu vārdu delegācijas vadītājai Ajalai Sendrei. Sí, gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju komisijai prezentēt Eiropas parlamenta delegācijas ziņojumu, kuru man bija tas gods vadīt. Un tas bija ļoti auglīgs un interesants piedzīvojums. 6. novembrā vēlēšanās vajadzēja ievēlēt Nikaragvas prezidentu, viceprezidentu, nacionālos de, eh, departamentu eh, deputātus un Centrālā Amerikas parlamenta deputātus. Mēs saskārāmies ar vairākiem sarežģījumiem, kas jau izrietēja no 2008. gada, kad notika pašvaldību reģionālās vēlēšanas, kurā notika pat krāpnieciskas darbības un tika pieņemts Eiropas Savienības lēmums attiecībā uz budžetā palīdzību Nikaragvai. Eh, no kā mēs vēlāk atkāpāmies, jo vēlāk, gadu pirms vēlēšanām, eh, prezidents Ortega tika atkal izvirzīts kā kandidāts, neraugoties uz to, ka Nikaragvas konstitūcija nepieļauj secīgu otro ievēlēšanu. Lai gan šajā situācijā augstākā tiesa steidzamības kārtībā veica viņa izvirzīšanu, kas būtībā ir nekonstitucionālas un tāpēc e, vēlēšanas jau notika situācijā, kurā šāda izvirzīšana tika notikusi un kurā piedalījās citas partijas koalīcija veidā izlēma un izlēma piedalīties vēlēšanās, tāpēc, ka partiju situācija Nikaragvā nozīmē to, ka ja nenotiek dalība vēlēšanās, tad var tikt zaudētas partiju tiesības. Un papildus Ortegas eh, eh, vārdam kandidatūrā bija vēl viena eh, Nikaragvas centrālā vēlēšanu komisija nācās atjaunot dažu daļu no saviem tiesnešiem neejot ceļu cauri parlamentu, kas ir ierastais viņu atjaunošanās ceļš, un tie tika atjaunot ar dek e, dekrētu, un tādējādi augstākā vēlēšana komisija, kas ir ar ļoti lielu ietekmi partijās, jau bija informēti e, par to, kā tika organizēts 2008. gada vēlēšanas situācija bija sekojoša, kā tā kā tika nosūtīts politisks uzaicinājums piedalīties vēl, vēlēšanu e, novērošanā 17. augustā. E, izrādījās, ka uh, apstākļi nav piemēroti un nācās pieņemt paziņojumu, e, ka mūsu misija var apmeklēt šo valsti un mēs varam pārvietoties e, pilnīgi brīvi. 7. septembrī tika parakstīts e, saprašanās memorands ar augstāko vēlēšanu padomi, saskaņā ar kuru misija var apmeklēt vēlēšanu norises vietas. Vēlēšanu novērošanas misiju vadīja eh, Eiropas parlamenta deputāts Luis Jāņis Barnoevo, un no tā novēroja vēlēšanās visā valstī. un šī vēlēšana notika ļoti rūpīgi. Un šeit mums pievienojās vēl seši deputāti, un tas deva mums iespēju īstenot mūsu darbu vislabākajā veidā. E, mums pievienojās e, Anna Gomeša, Kašmareka kungs, e, Lopes Agilārs, Kosušņīgs, Soniks, Grēze. Visi mēs varējām pirms 6. novembra tikties ne tikai ar vēstnieku Mendel Goldsteinu, kas arī mums krietni vien palīdzēja ar nepieciešamo informāciju, bet arī ar dalību valstu vēstniekiem. Eh, mums bija divas tikšanās pēc ierašanās un pirms aizbraukšanas, un tādējādi mēs varējām gūt skaidrāku priekšstatu par notiekošo, un arī mēs varējām tiks, tikties ar kandidātiem citiem kandidātiem, ne tikai ar Ortegu. Un mēs varējām ar e, augstāko vēlēšanu komisiju ap, apspriest problēmas attiecībā uz e, partiju finansējumu, attiecībā taiskaitā problēmas, ko bija atzinusi augstākā vēlēšanu eh, eh, komisija, taiskaitā situāciju, kad nav pilnas skaidrības ar vēlēšanu sarakstiem, atsevišķās vietās iekļautas mirušās dvēseles šajos sarakstos, vai atsevišķos gadījumos vēlēšanu sarakstī nepilnīgi, vai citas situācijas eh, kas atspoguļoja nekārtības vēlēšanu e, noris, norisē. Šī situācijas atzina pat augstākā vēlēšanu padome, un tāpat arī mēs varējām tikties ar nacionālajiem novērotājiem jo nevienmēr viņi saņēma akreditāciju no augstākās vēlēšanu e, e, komisijas puses. It īpaši e, šī akreditācija tika šad un tad tika liekta viņu kritiskās attieksmes dēļ. Vēlēšanu dienā bija četras grupas - Managvā, Leonā, Granadā un ļoti pozitīvi šajās vēlēšanās, ka nenotika nekādas iepriekšējas vardarbības, kāda varēja vērot citos vēlēšanu gadījumos. Neraugoties uz dažādām problēmām, tomēr nenācās saskarties ar vardarbību un balsošanas dienā uh, var uzskatīt, ka nikaragvieši, kuri devās balsot, varēja to darīt brīvi un mierīgi. Cits jautājums ir, ka e, apstākļi varēja būt labāki, jo ļoti bieži bija dažkārt, bija, bija, bija problēmas, dažāda rakstura problēmas vēlēšanu norisē. Tas bija novērojams. Mēs uz, uzturējāmies līdz iecirkņu slēgšanai un vēlos sacīt, ka gan delegācija, ka, eh, kurā vairāk kārtīgi arī sadarbojas ar misijas vadītāju, mūsu uzdevums bija papildināt eh, viena otra darbu atzīt to, ka nav notik, atzīst, kopīgi atzīt, ka nav notikuši vardarbības akti, ka vēlēšanas varēja notikt brīvos apstākļos, un tomēr bija nekārtību, neregularitātes elementi, kas neizspelnījās e, nekavējošu atzīšanu. Gan Eiropas Savienības misija, gan mēs, parlamenta delegācija, atzīstam, ka sandīnistu fronte bija sniegusi nepareiza ziņas tāpat um, koalīcija UNEPLI, kas ir liberāļu eh, koalīcija varēja sasniegt 30%, kas eh, nebija paredzēts iepriekšējos eh, sabiedriskās domas aptaujas gadījumos. Savukārt citās partijās bija vērojams krietnes popularitātes kritums. Kopīgi varam sacīt, ka nebija būtiskas krāpšanās gadījumi, vismaz delegācija nevarēja to, eh, to atzīt netika mainītā. Nebija būtiski mainīt rezultāti. Daniels Ortega uzvarēja vēlēšanās. Tomēr palika vairāki neatrisināt jautājumi, vairākas jautājuma zīmes. Un, y, eh, y la, y el control, digamos, el seguimiento y control. Un mūsu darbā bija. Uh, mums nācās saskārties ar vairākiem neregulāriem gadījumiem. Uh, tai skaitā sadursmēm, kas eh, iepriekš bija atradusies kontras rokās, kur bija pieci nāves gadījumi. Eh, Un noslēgumā ziņojuma prezentācijā, kas ir sagatavota, lai atbalstītu delegācijas eh, atspūgļo delegācijas darbu. Mēs uzskatām, ka parlamentam būtu jāseko, protams, galīgiem rezultātiem, un mēs uzskatām, ka parlamentam ir jāturpina sekot vēlēšanu rezultātu darbiem un sekot Nacionālās asamblejas ir parlamenta veidošanas darbam, apzinoties to, ka konstitucionālās izmaiņas šobrīd, kad uh, prezidents Ortega, kurš var, īst, kur var īstenot, jo ir saņēmis pietiekamu vairākumu, taču viņš, kā pats sacīja, nevēlējies to īstenot, eh, nepiedāvājot to darīt parlamentam. Tāpēc eh, ir nepieciešams konsolidēt eh, šo demokrātiju, apzinoties to, ka prezidents Ortega ir saņēmis nozīmīgu vairākumu, it īpaši ņemot vērā parlamentā kompetences eh, starptautiskos jautājumos, īstenot pēcdarbu un pieņemt lēmumus, ņemot vērā reģionā notiekošo, kā arī, lai mēs varētu konsolidēt demokrātiju Nikaragvā eh, Papildus tam jāsaka, ka Nikaragva ir viena no trūcīgajām, trūcīgākajām puslodes valstīm un vistrūcīgākā Centrāla Amerikas valsts. Tomēr tā ir panākusi zināmu izaugsmes dinamiku 4% šobrīd, un tomēr jāapzinās, ka pastāv lielas šaubas. Uh, lielas grūtības ar ekonomisko situāciju, no otras puses jāsaka, ka Nikaragua saņem no Venecuēlas aptuveni 500 miljonus dolāru katru gadu, kas ir praktiski 7% no IKP, kas ir paredzēti, lai varētu attīstīt dažādus projektus Nikaragvas tautas nākotnēji. Tā tad mēs redzam no vienas puses, ka pastāv izaugsme, pozitīva dinamika, no otras puses eh, demokrātijas trūkuma un dialoga trūkuma apstākļos. Bet, mēs eh, mums ir jādomā par iespējām, kā palīdzēt demokrātijas stabilizēšanai. Un lai varētu šo stabilitāti konsolidēt. Paldies, Ajala Senders kundze. Un tagad es došu vārdu Gomešas eh, kundzei. Paldies arī es piedalījos šajā delegācijā, kuru vadīja Inesa Jāls Sendera. Un gribētu viņai pateikties par darbu kolēģim Luisam Jaņesam, visiem, kuri strādāja šajā delegācijā. Manā izpratnē šī misija bija ļoti izglītojoša, instruktīva, un gribu sacīt, ka, lai gan nebija lielu krāpniecisku gadījumu, tomēr šīs, šīs vēlēšanās nevar nosaukt par pilnīgi taisnīgām un brīvām. Jo, kā jau sacījām, um, Jāņisa kungs, uh, neskaidrības bija pirms tām. Runājot par pieņemtajiem lēmumiem. kurus pieņēma Centrālā vēlēšanu komisija, lai prezidents Ortega uh, varētu no jauna izvirzīt savu kandidatūru, kas izvērsās par grotesku situāciju, jo novērotāji opozīcijas pārstāvi patiesībā nebija opozīcijas novērotāji, tie bija iecelti no valdības partijām. Jūs redzat, cik lielā mērā vēlēšanas tika manipulētas vēlēšana priekšvakarā. Viens no televīzijas kanāliem pārraidīja misi, kur uh, Svētais tēvs aicināja balsot pār Danielu Ortegu, un tā tika atkārtota ik pa pusstundai, un valstī ar tādu vēsturi kā Nikarāgu ir tiešām ļoti žēl redzēt to tādā, tādā stāvoklī valsti oligarhijas rokās, kur vēlas tikai palikt pie varas. Eh, un bija diezgan iespaidīgi sekot eh, pilsoniskajai aktivitātei Nikaragvā. Tāpat eh, nācās saskarties ar vienu organizācijām, kas vēlēs kavēt vēlēšanu norisi. Mums, es uzskatu, ir jāpievērš lielāka uzmanība Nikaragvai un jāpievērš vairāk uzmanības Nikaragvas pilsoniskajai sabiedrībai. Paldies pavisam īsi. Es gribētu sirsnīgi pateikties kolēģiem, kas bija Nikaragvā Paldies par ziņojumu, tas ir, bija ļoti izsmeļoši visiem, un es gribētu vēlreiz atzīmēt to, ko Gomešs kundze sacīja. Mums ir jārūpēs par šo valstu un iedzīvotājiem, ne tik daudz par eh, prezidentu labklājību. Un viņu jau mēs pazīstam vēl no tiem laikiem, kad austrum un rietum vēl bija sadalīti. Un tad, kad viņš 80. gados pirmo reizi uzvarēja ar savu kustību, tad man liekas, ka viņš toreiz iedomājās, ka viņam, viņš ir revolūcijā uzvarējis, un tāpēc viņa partija vienmēr valdīs. Un, bet, nu, tomēr tas tā nebija, bet viņš pēc kāda laika atkal pieteicās demokrātiskā ceļā, bet es domāju, ka viņam ir noticis tas, kas ir ļoti bieži notiek Āfrikā, tad, kad konstitūcija vairs nepieļauj vēlreiz kandidēt, tad ir jāmanipulē visiem spēkiem ar, to, ar konstitūciju, lai tomēr varētu izvirzīt savu kandidatūru. Un tā kā varbūt vajadzētu visās valstīs, kur mēs kaut ko tādu pieredzam pirms vēlēšanām tā ļoti stingri pateikt, ka mēs vairs nedosimies uz šīm valstīm novērot vēlēšanas, jo ļoti bieži atklāti un pamatīgi kaut kas tiek manipulēts. Un, un eh, tad atkal notiek kaut kas tāds, kas mm, līdzinās tādiem eh, lieliem krāpniecības darbiem. Nu, šajā gadījumā tas tā nav, bet ja vispār šos pamatos kaut kas ir nepareizs, ka kandidē kāds, kas nemaz nedrīkstētu kandidēt, tad mums vajadzētu konsekventi rīkoties un paziņot, ka minimālajie standarti nav ievērot, un to varētu arī skaidri pateikt. Nu, varbūt, ka varētu arī kaut kādā veidā šiem cilvēkiem pateikt, ka kaut kādas lietas tomēr nav iespējams īstenot. Paldies! Paldies! Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par šo viedokļu apmē, apmaiņu. Paldies Ajēlas Senders kundzei par šo ļoti pilnīgo stāstījumu. Pāriesim pie 14. darba kārtības punkta. Ziņojums par Eiropas parlamentu vēlēšanu novērošanas delegāciju Kongo Demokrātiskajā republikā. Tur notika vispārējās vēlēšanas 28. novembrī. Delegācija uzturējās Kongo Demokrātiskā republikā no 26. līdz 30. novembrim. Došu vārdu Nedelčevas kundzei, kas bija Eiropas Savienības novērotāja misijas vadītāja. Tika vērotas tātad prezidenta un parlamenta vēlēšanas. Došu vārdu par Elo Rodrīgas kungam, kurš vadīja vēlēšanu novērošanas misiju šajā te parlamentā. Vispirms Nedelčevs kundze tātad. Pēc tam Perelo Rodrigas kungs. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt gribētu pateikties Perelo kungam par to, ka viņš vadīja Eiropas parlamenta delegāciju, kas tika nosūtīta Kongo Demokrātiskā republikā vērot vēlēšanas gribētu atgādināt, ka Eiropas Savienības delegācijā bija 140 dažādi novērotāji, kas strādā 11 Kongo Demokrātiskās republikas provincēs. Uh, gribu atgādināt, kāda ir mūsu novērošanas metodika. Mēs ievērojam neutralitāti, neatkarību, un tā ir arī tāda ilgtermiņa metodoloģija. Mūsu novērotāji no 18. novembra ieradās Kongo un varēja vērot dažādos vēlēšanu posmus, sākot ar vēlēšanu organizāciju un priekšvēlēšanu kampaņu, pēc tam pašu vēlēšanu dienu un rezultātu skaitīšanu, balsu skaitīšanu. Eiropas Eh, Savienības misijas novērošanas rezultāti balstīti tikai uz mūsu vērotāju personiskiem novērojumiem. Mūsu misijas eh, pārstāvi atradās tikai pilsētu zonās, ar to arī ierobežais mūsu novērojumi. Mēs nevarējām ierasties lauku rajonos. Jau no paša sākuma mums veidojās ļoti svarīga un laba sadarbība ar dažādām starptautiskām un nacionālām novērošanas delegācijām. Es domāju, ka šādu pieeju parlamentam vajadzētu ievērot arī nākotnē. Bieži vien mūs pārmet, ka mūsu nosūtīto novērotāju skaits ir pārāk mazs. Mēs neierodamies visos vēlēšana iecirkņos Kongo, gadījumā šis izaicinājums bija vēl lielāks, jo tā ir milzīga valsts un tajā ir 63 tūkstoši vēlēšanu iecirkņi. Tātad mēs nevaram visos būt klāt šo te klātbūtnes trūkumu, mēs kompensējam ar sadarbību, ar dažādām startautiskām un citu valstu misijām. Gribu atgādināt kontekstu šīm vēlēšanām, kādas tās bija salīdzinot ar 2006. gadu vēlēšanām. Pirmkārt, tās ir otrās vēlēšanas, kas eh, konsolidē demokrātiju Kongo Demokrātiskā republika. Atšķirībā no 2006. gada šoreiz vadība bija Kongo rokās. 2006. gadā starptautiskā sabiedrība organizēja un finansiāli atbalstīja uh, par 80-90% vēlēšanu noris. Šoreiz Kongo par visu rūpējās pati bija ne, neatkarīgas vēlēšanu komisijas un da, vēlēšanu centrālā komisija. Šajās vēlēšanās arī bija jāievēro būtiskas izmaiņas konstitūcijā. Prezidenta vēlēšanas tagad notiek vienā raundā, ar vienu raundu. Uh, Tas nozīmē, ka atsevišķos reģionos notika ļoti liela mobilizācija. Vēl es gribētu īsi aprakstīt četrus vēlēšanu etapus. Pirmkārt, par vēlēšanu organizāciju. Gribu atgādināt, ka izaicinājums bija milzīgs, ja mēs skatāmies no finansiālā un loģistikas un materiālā viedokļa. Jau no paša sākuma mēs varējām vērot, vērot ka līdz pat pēdējai dienai vēlēšanu sāraksti netika pilnībā pieņemti. Opozīcija prasīja, lai tiktu pārbaudīti šie saraksti. Eiropas Savienības novērotā līdz pēdējiem brīdiem pieprasīja arī šo te sarakstu tā saukto tīrīšanu. Uh, ir daudz un dažādas baumas par to, cik daudz dublantu bija iekļauts šajos vēlēšanu sarakstos. Ir daudz un dažādi saraksti, 129 tūkstoši esot šādu te uh, dubultnieku bijis. Tālāk bija tik ļoti daudz vēlēšanu ie, iecirkņu, ka mums arī netika iesniegts pilns saraksts ar tiem. Uh, Un mēs nespējām arī visus uh, vēlēšanu novērotājus izsūtīt pa visiem šiem vēlēšanu iecirkņiem. Nedēļu gaitā mēs vērojam to, ka vēlēšanu vadītāji, protams, centās darīt visu, kas, kas bija viņu spēkos, taču zināmā mērā trūka saziņas starp centrālo vēlēšanu Eh, komisiju un vēlēšanu iecirkņiem. Tātad šīs centrālā vēlēšana komisija, tā, mēs varam apšaubīt tās izveidošanu un arī tās saziņu ar pārējiem iecirkņiem. Tālāk priekšvēlēšana kampaņa. Eiropas eh, Savienības misija uzskatīja, ka tā bija nelīdzsvarota, jo visiem kandidātiem nebija vienāda piekļuva plašsaziņas līdzekļiem. Mēs veicām analīzi, kuras rezultātā redzam, ka 80% no pieejas eh, plašsaziņas līdzekļiem tika piedāvāti iepriekšējiem prezidentam audiovizuālā padome, eh, kas pastāv Kongo, joprojām ir tāda tikai formāla iestāde tā neregulē šo te vienlīdzīgo pieeju. Tālāk, valsts resursu izmantošana priekšvēlēšana kampaņā un um, neskaidrības tajā, kā tiek finansētas partijas joprojām mēs redzam, ka ir būtisks atšķirības dažādos reģionos tajā, kā partijas varēja sevi popularizēt pārvaldnieku vai gubernatoru loma arī bija divdomīga. Reizēm viņi paši kļuva par kandidātiem un līdz ar to nevarēja skaidri nodalīt viņu šo te publisko lomu kā gubernators un politisko lomu kā vēlēšana kandidāts. Uh, Tāpat laikā mēs varētu pozitīvi vērtēt to, ka bija dažādās platformas, kur politiskās partijas varēja piedalīties dialogā, mazināt eh, spriedzi un sadursmi iespējas dažādos reģionos. Bija politisko partiju fórumi, trīsreiz tikās partiju pārstāvi. Reģionos varējām vērot, ka tur, kur eksistē šāda platforma, nu, piemēram, vidutāju komiteja organizēja šādas te debatas, tad, tad tur situācija bija mierīgāka. Treškārt, trešais posms pati vēlēšana diena. Iedzīvotāji bija ļoti mobilizējušies. Mm, Mēs ļoti augstu novērtējām Kongo iedzīvotāju šo te pilsonisko apziņu, kas viņus mudināja balsot. Vēlēšanu dienā mēs eh, uzskatām, ka novērojam arī zināmus kontrastus Bija tāda vēlēšana nocirkņi, kas tika atvērti laicīgi, kas bija labi apgādāti un funkcionēja gludi. Taču nedrīkstam aizmirst, ka bija arī tāda vēlēšana iecirkņi, kur bija ļoti sarežģīta, varētu pateikt, haotiska situācija. Bija ļoti daudz organizatorisku problēmu šajos te iecirkņos un radās zināmas priedze bija vēlētāji, kur ieradās, bet kuru saraksts nebija minēts sarakstā. Uh, Un gribētu pieminēt, ka 2006. gadā Eiropas novērotāja misija m, mm, deva dažādas rekomendācijas par to, kā vajadzētu novad šīs te vēlēšanas organizēt. 2006. gadā apmēram 8% vēlētāju Eh, bija izlaisti no šiem sarakstiem. Tagad mēs redzējām pat 18% vēlētāju, kas vispār nekur nekādos sarakstos neparādījās. Tātad tā ir būtiska problēma. Tālāk vēl par vēlēšanu dienu stāstot varētu teikt, ka vēlēšanu zīmes netika izstrādātas pietiekami saulēcīgi un tādēļ pilsoņi arī varētu izplatīt dažādas baumas par to. Tālāk sieviešu loma ir stiprinājusies salīdzinot ar 2000. Nav uzlabojusies salīdzinot ar 2008. gadu. Prezidenta vēlēšanās nebija nevienas sievietes kandidātas. Parlamenta vēlēšanu kandidāšu skaits ir tieši tāds pats kā 2008. gadā, tātad 12 5% apmēram. Konstitūcijā gan ir minēts, ka nepieciešama paritāte. Tālāk par rezultātu, par rezultātiem un uh, vēlēšanu balsu skaitīšanu. Mūsu novērotāji ieradās lielākajā daļā no to, tiem centriem, kuros tika skaitīts balsts. Visā valstī ir 169 šādi centri. Uh, Mēs redzējām, ka bija pārkāpumi, bija arī dažādi noteikumu izlaidumi, nebija pietiekami liela caurskatāmība, kas, zinām, mērā liek mums apšaubīt tos rezultātus, ar kuriem mēs esam iepazinušies tagad. Ko es šeit domāju? Nu, piemēram, uh, ir divi tādi elementi, kas mūsuprāt bija tāds kā nodrošinājums. Pirmkārt, politisko partiju pārstāvu, kas nav varēja vēlēšanas. Visā šajā procesā bija tādi reģioni, kur partiju novērotājiem neļauj piedalīties Katangā, Dienvidkivu, Kinšasā un Austrum provincē. Tik liekta šāda pieeja. Otrs drošības pasākums ir. Uh, 170. vēlēšana likuma punkts, ka ir nepieciešams tūdaļ pat publicēt reģionālos rezultātus. Ar pretrunā likumdošanas, e, vēlēšana likumdošanai atsevišķi reģioni neparādīja uzreiz savus rezultātus rezultātus, bet sūtīju visus rezultātus uzreiz uz Centrāla vēlēšana komiteja, lai tiktu saņemti pilnīgie rezultāti. Un te es nosaucu veselu virkni reģionu, kas tā rīkojās, ka, kas ir pārkāpums. Treškārt. Valsts centras rezultātu skaitīšanai ir tā struktūra, kas veic centralizēto rezultātu apzināšanu. Līdz šim neviens novērotājs nav varējis novērot šī centra darbu. Ceturtais, ceturtais un viens no būtiskākajiem jautājumiem ir tas, ka katra vēlēšanu iecirkņa atskaiti vajadzētu atspoguļot centrālās vēlēšanu komitejas mājaslapā, skenētā veidā. Tie protokoli, kas tika publicēti, tiek publicēti uh, tikai daļēji. Joprojām ir vesela virkne protokolu, kas attiec uz prezidentu vēlēšanām, kas nav ieskaitīti galīgajā rezultātā. Mēs uzskaitījām vairāk nekā 4 miljonus protokolu, kas nav iekļauti vispār galīgajos rezultātos. Uh, ja mēs runājam par iedzīvotāju par vēlētāju skaitu, tad tas ir 1,6 miljonu vēlētāju, kuru balsts vēl joprojām nav ņemta vērā. Un nobeigumā vēl pēdējais punkts, kas uh, liek mums uzdot tālākos jautājumus, proti augstākā tiesa. Eiropas Savienības delegācija jau izteica savas bažas par to, ka vēlēšanu kampaņas laikā mums nesniedza dažā, informāciju, tiesas informāciju par dažādiem tiesas spriedumiem, kas attiecās uz atsevišķiem kandidātiem. Augstākajai tiesai ir uzdevums izvērtēt kandidātus. Pēc tam, kad kamerē kungs pieprasīja anulēt rezultātus, tad radās zināms šaubas par to, kādēļ tas tika darīts, un mēs bijām spiesti konstatēt, ka augstākā tiesa nebauda pārāk lielu Kongo iedzīvotāju cieņu un uzticību. Mēs kā vēlēšana novērotāji vēlamies norādīt uz šiem trūkumiem. Prezidenta vēlēšanas bija tikai viens aspekts šajā procesā, bija tātad arī parlamenta vēlēšanas, kur rezultāti vēl tiks publicēti. Mēs šos novērojumus izsakām tagad, tādēļ, ka uzskatām, ka šie elementi ir ļoti būtiski. Ja tos uzlabotu, tad varētu uzlabot arī caurskatāmību parlamentu vēlēšanās, un tad Kongo iedzīvotājiem būtu lielāka pārliecība, ka galīgie pasludinātie rezultāti patiešām atspoguļo iedzīvotāju vairākumu vēlmes. Uh, Paldies! Paldies Nedelčevs kundze par šo ļoti visaptarošo skaidrojumu, un tagad par Iljo Rodrīgas kungs. Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsādātāji. Es negribu apgrūtināt atlikušo šajā komitē ar garu izklāstu, jo viss jau pastāstīja lieliski Nedelčevs kundze. Iesākumā mēs e, vēlamies pateikties. Uh, Uh, un šajā gadījumā tas ir ne tikai kā pieklības žests, jo vēlos pateikties deputātiem, kuri piedalījās misijās, tāpat sekretariātam, novērošanas misijas uh, locekļiem un it īpaši Nedelčevs uh, kundzē par paveikto darbu, jo ir ļoti sarežģīti veikt šādu darbu citā valstī. Un šī misija bija īpaši delikāta attiecīgajā valstī un attiecīgajā situācijā. Un uz šī viedokļa raugoties Eh, jāapzinās arī tas risks, eh, kādam eh, deve, darbs tika pakļauts. Un strādājot novērošanu misijā un pilnībā piekrītot Devrečos kundas sacītājam, man daudz nav ko piebilst, taču uh, gribu norādīt gan pozitīvās, gan dažas negatīvās daž, puses šajā procesā. Pirmkārt, mums ir jāapzinās eh, otrās vēlēšanas valstī, kas ir piedzīvojusi asiņojums notikumus, kontinentā, kurā pietrūkst gandrīz viss, kur uh, 2% no autoceļiem, kas eh, nav pat autoceļi mūsu izpratnē, ka tās ir saktas ar asfaltu, un tāpat arī eh, tāda pilsēta ar miljoniem iedzīvotāju kā Kinšas bez jebkāda veida sabiedriskā transporta un bez minimālām infrastruktūrām. Tad šie visi jautājumi jāņem vērā. Šī valsts ir sarežģīta, liela un kurā pastāv paradoks, ka tā nav trūcīga valsts ar nabadzīgu, eh, nabadzīgu nāciju, tā ir bagāta valsts ar, ar nabadzīgiem iedzīvotājiem. Tam, bet šajā sakarā ir jāapzinās tīri vēsturiskās problēmas. Un ņemot vērā iepriekš sacīto, pozitīvi ir tas, ka e, iedzīvotāji vēlējās balsot globāli runājot. To, lab, e, to jau precīzi paskaidroja Nedelčevs kundze. Un tie, ko, uh, Eh, kuri piedalījās vēlēšanu, iet, eh, balsoja eh, vēlēšanu iecirkņos, kur tur strādāja, visi bija ar vēlēšanos paveikt savu darbu labi. Kurā vietā process sāka noiet greizi? kā jau to sacīja Nedelčevas kundze, tas bija balsu skaitīšanas darbā, tajā veidā, kā tika ievadīti dati, e, personi, kas ievada šos datus, e, netika e, to, to darīja pilnīgi individuāli bez jebkādas uzraudzības. Un tas, manuprāt, bija vājas punkts sistēmā. Tāpat arī vairāk citi aspekti, jo tad, kad mēs runājam par valsts prezidenta vēlēšanām, mums ir 11 mums ir 11 attēli, numurs, un numurs tiek uzrakstīts uz vēlēšanu biļeteni, iemests, iemests uh, eh, biļetenis urnā. Bet tad, ja ir 1900 kandidātu uz vienu posteni tādā pilsētā kā Kinšasa, uh, šis biļetens ir apmēram kā avīze Le Monde vai, vai Financial Times apmērā ar, ar desmitiem lapušu, ar neskaitāmiem, eh, neskaitāmiem attēliem un numuriem. Šo eksemplāru vajag eh, salocīt, iemest un daudz grūtāk ir to pēc tam atšifrēt sveces gaismā, meklēt, kur tad ir pielikts krustiņš šī situācija būtu jāņem vērā. Kāda problēma šobrīd ir? Nopietna problēma, jo vēlēšanās eh, bija kandidāti, kas pieņem rezultāti, un pilsoņi, kur pieņem rezultāti. Tā nenotika, un šobrīd Kongo ir jauns prezidents, kuram ir jāstrādā tanku ielaikumā. Iela Un otrais kandidāts, kurš arī apzi, paziņo, ka stāsies amatā, viņš to dara lielā stadionā, līdz ar to ir divi prezidenti, viens proklamēts oficiāli, otrs pats sev proklamējis, un mums ir jādomā, kā mēs varam izvairīties no šādām brāļu cīņām. Bet tā ir situācija, kas šobrīd notiek, un starptautiskai sabiedrībai būtu kāda nostāja jāieņem. Es vēlos atzīt savu viedokli, ka sarunās ar šo valsti ir jādomā par to, kā mēs varam palīdzēt cīnīties pret augsto korupcijas līmeni. Tas gan ir tīri, prop, tā bija atkāpe, tas bija personisks viedoklis, bet reizēm tas varētu būt nozīmīgs. Un E, tomēr daudziem uzņēmumiem, kas strādā šajā valstī, būs jāieņem savu nostājāt e, e, tajās vai citās interesēs. Un tas no manas puses ir viss. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, Gomešas kundze! Es gribētu pateikties kolēģiem eh, Nedelčevai un, un eh, Peresam par paveikto darbu un ļoti labi saprotu. Es ļoti labi saprotu tās dilemmas, ar ko jūs saskaraties, jo 2007. gadā es piedalījos Eiropas parlamenta delegācijā, kas novēroja vēlēšanas Kongo. Es atceros uh, situācijas, uh, ko mēs toreiz pieredzējām, un tās visnotaļ līdzinas um, tām, ko jūs aprakstījāt. Mēs cenšamies interpretēt visu no pašas pozitīvākās iespējamās perspektīvas. Dodoties uz uh, balsu skaitīšanas centriem, mēs bijām šokēti par to hausu, kas tur valdīja. Mēs redzējām, ka cilvēki vienkārši steigā riņķi ar atvērtām biļetēm, kastēm un tam līdzīgi. Dramatiskas situācijas. Centās skaitīt balsis uh, iecirkņos, kur uh, cilvēki nebija dienām ilgi kur nemaz nebija notikusi balsošana, tā ka mēs centāmies atrast vispareizāko veidu, kā to novērtēt, un toreiz uh, Viņiem sen nebija bijušas vēlēšanas, un cilvēkiem tik tiešām bija grūtības. Es saprotu jūsu izteiktās bažas pavisam noteikti. Izprotu jūsu jautājumu par to, vai viņiem vienkārši trūkst pieredzes un uh, apmācības, vai arī tās ir institucionāls problēmas. Vai arī tur kāds šo visu procesu manipulē slepus. Mēs bieži publiski esam par to runājuši, bet ja mēs ņemam vērā visas tās investīcijas, ko Eiropas Savienība ir ieguldījušā šajā valstī, es nedomāju, ka mēs esam guvuši kaut kādu atdevi no tā visa. Es ceru, ka mēs neatbalstīsim to, kas nav atbalstāms. Paldies. Uh, Paldies, Kils Nilsens. Paldies, es gribētu uzdot dažus jautājumus. Pirmkārt, Eiropas Savienības nostāja, kurā norāda, kur norādīts eh, grozījumi Kongo eh, konstitūcijā. Un kas ir darīts? šīs konstitūcijas grozījuma sakarā. Citi jautājumi. Likuma projekts eh, Nacionālā asamblējā Kongo republikā, jo man grūti to nosaukt par demokrātisku, kur tika paredzēts sodīt homoseksualitāti. Vai šis likuma projekts vēl aizvien ir spēkā vai ir ticis atsaukts? Par konfliktu konfliktu, kas plosā it īpaši Kongo austrums, mēs zinām, ka tam par iemeslu ir eh, šī reģiona izrakteņu resursu e, nelegāla izmantošana, un tur pie vainas ir arī rietumbaldības. Tāpat arī 2010 gada Amerikas likumu apsveic mūsu parlaments, un mēs ieteicām Eiropas Savienībai pieturēties pie Amerikas piemēra, sagatavojot līdzīgu likumu attiecībā uz izrakteņu izsakojamību. Es nezinu, cik tālu komisija ir tikusi ar šo darbu. Cits priekšlikums bija attiecināms uz izrakteņiem, kas ir ievesti no konflikta zonām. Mēs zinām, ka Kongo tīklojumi darbojas mūsu valstīs, Beļģijā, Francijā, Vācijā. Mēs zinām to, ka tie politiski un finansiāli atbalsta nemiernieku grupas, kuras nav visai mierīgas, piemēram, FDLR, tās ir eh, Tie ir UTU, kas eh, darbojas kaut ko austrumos, starptautiskās NVO, kurš strādā šajos reģionos, vairāk kārt ir aicinājuši rietumu valdības, it īpaši Beļģijas, Francijas valdības, nodrošināt un uzņemties atbildību un uh, Eh, atbrīvoties no šiem tīkliem. Es gribētu zināt, vai kaut kas ir darīts šajā sakarā. Lūk, eh, pal, to es gribēju uzdot ziņojumu sakarā. Paldies, Zeller kungs un Nedelčevs kundze. Ir nākošie runātāji. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Deputāti šobrīd strīdās, kuram pirmajam vajadzēja izteikties. <laughs> Jā, vielen dank fürs Wort. Cēlērkungs. Paldies par doto vārdu, priekšsēdētājas kundze. Es arī gribētu paust cieņu Nedelčās kundzei, jo viņai tiešām bija smags darbs sarežģītos apstākļos. Mums ir skaidri jāprecizē tas, ka Eiropas Savienība nav finansējuši šīs vēlēšanas. Uh, Tās finansēja Kongo Demokrātiskā republika, valsts, un uh, mēs esam dzirdējuši, ka sagatavošanās vēlēšanām maksāja vairāk nekā 1 miljārdu ASV dolāru. Martā, aprīlī tika pieņemts lēmums uh, vēlēšanas noturēt vēl šogad, un, uh, protams, arī no pašreizējās un droši vien arī nākamā, nākamā prezidenta puses uh, bija arī tāds nolūks radīt šādu laiku spiedienu. Mana pieredze vai sajūtas no šīs, priekš, no šīs vēlēšana novērēšanas misijas liecina par to, ka sajūtas ir divējādas. Es nebiju Kinšasā, es darbojos eh, Bakongo rietumos, eh, biju līdz pat ostas pilsētājumā tādī, un man uh, bija tāda sajūta, ka cilvēki loloja liels cerības saistībā ar eh, šīm vēlēšanām. Un eh, viņi ļoti pacietīgi gaidīja garās rindās līdz brīdim, kad varēja nodot savu balsi. Nu, un pēc vēlēšanām bieži vien viņiem eh, sekoja vilšanās, jo viņi neatrada savu vārdu vēlētāju sarakstos, bet neraugoties uz to, gaisotne bija mierīga, lai gan Bakongo iedzīvotāji mums arī skaidri paziņoja, ka viņi ir pret um, pašreizējo prezidentu un atbalsta Etienu Šazikelī. Vēlēšana iecirkņos uz vietām, tātad atsevišķos vēlēšana iecirkņos mēs varējām redzēt, ka vismaz Matadī provin Kongo provincē paš, tātad vēlēšanu iecirkņos uh, tiek mēģināts uh, šīs vēlēšanas noturēt pēc iespējas labi. Bet no otras puses ievēroju arī to, ka, nu, tad, kad es novēroju vēlēšanas pie mums, piemēram, Vācijā, es uh, savulaik arī biju atbildīgs par vēlēšanu organizāciju, pašvaldību vēlēšanu organizāciju, tad uh, pirms vēlēšanām un vēlēšana dienā parasti bija tāds satraukums, vai atbildīgās puses viss būs pareizi izdarījušas, un Centrālā vēlēšana komisija divas dienas iepriekš vēl atradās tādā, nu, puspabeigtā mājā, un tur bija mierīgi kā kapsētā, nebija nekāda eh, satraukuma, pusi no birojiem bija tukša, tukši, un eh, līdz ar to rodas tāda sajūta, ka centrālā vēlēšana komisija jau tā ļoti pavirš izturs pret šo procesu. Var... Man ir bail, ka šī eh, kara vardarbības nomocītā valsts tomēr negūs nekādus lielos panākumus tādēļ, ka pārāk ilgi šāda situācija ir bijusi. Uh, Kongo nav iespējams izveidot federatīvu struktūru. Tas tagad eh, pašreizējais prezidents to ir izsvītrojis no konstitūcijas un eh, mēģina šo valsti vadīt centralizēti. Un tur, protams, ir arī konflikts ar dažādām ciltīm. Bieži vien vardarbība no kaimiņu valstīm eh, pārnāk pār robežai, tīpaši no austrumu puses. Tur uh, iedzīvotājs terorizē dažādi kaujinieki. Tie diplomātiskie pārstāvi no Eiropas Savienības un dalību valstīm, tie, viņiem ir visai maz cerība, ka nākotnē drīzumā kaut kas varētu mainīties. Un nožēlojam arī tas, ka mums būtu par savu uzdevumu, tad Eiropas Savienības un Eiropas Savienības dalībvalstu uzdevumu jāuztver tas, ka, tā, ka šī ka ir jāpievērš lielāku uzmanību šai valstī, kas ir tik liela kā pus no Eiropas. Vienlaiks notika Eiro, Eģiptē vēlēšanas, un uh, tās tik ļoti plaši atspoguļotas māsu informācijas līdzekļos, bet par vēlēšanām Kongo tikpat kā neziņoja mūsu plašsaziņas līdzekļi. Un es domāju, ka daudz no tiem apstākļiem, kas šobrīd ir uh, Kongo Demokrātiskajā republikā, uh, to cēloņi ir meklējumi konal, koloniālajā pagātnē, un līdz ar to Eiropa ir atbildīga par to, lai nezaudētu šo valsti no savu, nepazaudētu no šo valstu no acīm. Un jāsaprot, ka tās ir tās grūtības, ar ko šī valsts saskaras. Tās tik ļoti labi te aprakstīts. Tās sakņojas politiskajā struktūrā, tāpat arī infrastruktūrā, un eh, mēs nedrīkstam nepievērst uzmanību Kongo Demokrātiskajai republikai. Paldies! Gala! Gala. Paldies! Es arī gribētu pateikties eh, Marijai Delčevai un kolēģiem, kas piedalījās delegācijā par ieguldīto darbu. Marijai Delčevai īpaši paldies par to, ka viņa savos ziņojumos un paužot nostāju, ir piemērojis mūsu standartus. Viņi neļāvās uh, tikt iebiedēt vai pārliecināt, neteikt vai izskaistināt to, ko mēs konstatējām. Un uh, es domāju, ka tas ir gandrīz vai skandāls, ko vajadzētu pieminēt, proti, ka bija mēģinājumi viņu pierunāt un iebiedēt. Un es domāju, ka Kongo ir tāda valsts, kur mums būtu vajadzējis pateikt, ka balstoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, mēs nevēlamies piedalīties novērošanas misijā, jo bija jau no sākuma skaidrs, ka minimālie standarti netiks ievēroti. Un bija situācija, kas bija jau bijusi agrāk parlamentā, attiecīgajās institūcijās kāds teica, nedosimies. Savukārt atsevišķas dalība valsts izdarīs spiedienu, lai šī novērotā misija tomēr dotos uz Kongo. Un tās bija viens un tās pašas dalība valstis. Un tās tagad gribēja, lai viss tiktu izskaistināts un tādējādi, lai eh, tiktu atspoguļota nepatiesā aina attiecībā uz to, kas Kongo notika. Un tāpēc es domāju, ka parlamentā mēs nedrīkstētu akceptēt šādu rīcību. Es atbalstu par visiem 100% Marīnu Delčevu par attiecībā uz viņas iepriekšējo ziņojumu un tagadējo paziņojumu, par kur viņa nāk uz klajā kā pēc tam. Un es domāju, ka mums vajadzētu no Eiropas Savienības, no Ketijas Eštonas, no mūsu ārējā darbības dienas sagaidīt, lai vēlākais uh, Tagad pēc tam, kad augstākā tiesa ir uh, atzinusi šīs vēlēšanas, norādījis, ka tur nav nekāda problēma, skaidru un gaišu pateikt, ka tā nedrīkst. Šis klusums, šī atteikšanās uh, no Eiropas Savienības puses atzīt patiesību ir nepareizi, un es šobrīd gatavojos rakstīt Ketijai Eštonai vēstuli un aicinātu viņu nosaukt vārdos to, kas Kongo notika. Man šeit ir izvilkums no senī mājaslapas par vēlēšanu rezultātiem, ka tangas vēlēšana apgabalā tur iznāk tā, ka No 296 tūkstošiem vēlētāji 99% piedalījās vēlēšanās un 100% esot balsojuši par prezidentu Kabilu. Nu, tas taču ir skandāls, tā taču noteikti nebija. Tas, ko Kongo valdība vēlas mums iestāstīt, ir šokējoši un Eiropas Savienībai nevajadzētu to ņemt pretī. Mums nav nekāda pamata pieņemt to, ko šie cilvēki cenšas eh, kā mels mums pasniegt, pat ja mums tur ir tautsēmniecības intereses. Un tāpēc es vēlos pateikt, ka mums attiecībā uz vēlēšanu novērošanas misiju metodoloģiju ir jāievēro, un mums ir jārīkojas tā, kā nu, Delčevs kundze rīkojās, un uh, saulēcīgi arī jāpaziņo, un es sagaidu no dalību valstīm un no padomu no padomas atbalstu un uh, atbildību, lai nebūtu tā, kā pēc 2006. gada, kad viss, ka nekas nemainas un viss turpins vecā garā. Paldies. Marija, la... Paldies, Marija, vai tu gribētu vēl kaut ko piebilst? Lūdzu. Pavisam īsi. Pirmkārt, gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās un kas mani atbalstīja un uzmundrināja viņu runas es tiešām uztveru kā apstiprinājumu tam, ka parlamentam ir sava loma. Protams, mums nav tāda pati eh, loma ārpolitikā, kā varbūt arī pārstāv, augstākai, augstai pārstāvēji, taču es domāju, ka mums ir ļoti skaļi jāsaka tas, ko cilvēki šajās valstīs domā klusām, tur, kur mēs braucam novērot. Un šeit es redzu ļoti pozitīvu parlamentu lomu. Gribētu atgriezties pie atsevišķiem jautājumiem, kas šeit izskanēja. Piemēram, Eiropas Savienības nostāja pret konstitucionālām pārmaiņām. Gribu atgādināt, ka pa šīs te izmaiņas veids vēlēti cilvēki, protams, parlamentārā asamblē. Kāda tad ir mūsu leģitimitāte jaukties šāda veida lēmumos? Uh, Mēs taču vienmēr esam pirmie, ka ir demokrātiskas vēlēšanas, tiek ievēlētas kaut kādas iestādes, un pēc tam ir jārespektē viņu demokrātiskie lēmumi. Tālāk, lēmums sūtīt Eiropas Savienības misiju, vai tas ir vajadzīgs vai nē, šis jautājums vienmēr parādīsies. Mm, runāt arī par starptautiskām normām kā gan būtu interpretēts tāds fakts, ja Eiropas Savienība nebūtu sūtījis savus novērotājus, vēl jau vairāk tādēļ, ka 2006. gadā mm, situācija bija pavisam savādāk, kā Zelerkungs šeit teica. 2006. gadā starptautiskā sabiedrība palīdzēja organizēt vēlēšanas. Šoreiz Kongo varas iestādes bija galvenie mūzikas pasūtītāji. Kā gan uz mums skatītos, ja mēs nebūtu nosūtījuši novērotājus? Mums no savas puses bija aprūpējis par to, lai šīs misijas ļoti neitrāli un detalizēti analizētu situāciju un izstrādātu ieteikumus vai rekomendācijas. Pēc tam izsakojot, kā šīs rekomendācijas tiek ievērotas. Mums arī bija jādomā par to, kādi ir mūsu ietekmes instrumenti, ieskaitot arī politiskos, kas varētu panākt to, lai mūsu rekomendācijas nepalikt tikai uz papīra. Gribu atgādināt, ka 2006. gada rekomendāciju vidū ir tikai divas tādas, kuras ir pēc tam ievērotas, bet izteikts bija ļoti garš rekomendāciju skaits. Mums ir jāizsaka, protams, ļoti pragmātiski ieteikumi gan vidējiem, gan īsākam, gan garākam laika posmam. Mēs nedrīkstam uh, dot tādas rekomendācijas, kas nodara ilglaicīgām demokrātijām ar ļoti garu pieredzi. Nē, mums ir jādod tādi ieteikumi, kas ir reāli īstenojami arī konkrētajā situācijā. Tālāk par likumu, eh, par kriminālu likumu, ar ko tiek sodīta homoseksualitāte, es nevaru komentēt to. Par situāciju Kongo austrumos. Es biju valsts dienvidos un ziemeļos, un tur es varēju konstatēt, ka valstī drošība ir vairojusies, kas ir ļoti pozitīvi. Lielā mērā tas noticis pateicoties arī Eiropas Savienības misijām IPOL un EUSEC misijām. Tas ir ļoti svarīgs konstatējums, jo mums iz, līdz ar to uh, jāizdara secinājumi, ka joprojām pastāv daži bruņot grupējumi, tīpaši austrumos, kas ir jāatbruņo. Tanīpat laikā mēs konstatējām, ka šobrīd ir apmācīta un apbruņota policija Kongo, kuras uzdevums ir nekad neizmantot ieročus, nostājoties pret civiliedzīvotājiem. To ir svarīgi konstatēt, to mēs redzējām vēlēšana dienā. Uh, Dažās vietās situācija bija ļoti saspringta, bet policija tiešām rīkojās, bija uzdevuma augstumos. Bija kā tāds labs policijas piemērs un kā sabiedriskās kārtības garants un nevis drošības apdraudētājs gribētu atgādināt, ka oktobrī Kimberlī process nonāca līdz ilggadītam kompromisam. Iepriekšējos gados tas nereiz vien ir saskāries ar neveiksmēm. Noteikti ir jāturpina iet pa šo ceļu un e, cieši jāsako tam, kas notiek ar Kimberlī procesu Eiropai. Šajā jomā noteikti ir sava atbildība. Un nobeigumā vēl gribētu pateikties delegācijas vadītājiem Perelo Rodrīgas kungam, visiem kolēģiem, kas bija novērotāju lomā. Un gribētu izmantot šo iespēju, lai izteiktu atbalstu tai lieliskai sadarbībai, kāda mums ir starp dažādajām novērošanas misijām, kurās tagad pilnībā iesaistās arī Eiropas parlamenta delegācijas. Eiropas parlamenta delegācija ir tā, kas stiprina politisko dimensiju mūsu novērošanas misijā procesos. Tieši šīs politiskās misijas bieži vien trūkst, jo bieži vien eksperti var izvērtēt tehniskos aspektus. Eh, parlamenta deputāti pilnībā integrējoties šajā te novērotāju pulkā stiprina Eiropas Savienības politisko klātbūtni šajās valstīs. Paldies, paldies, Mar Marija Rodrīgas kungs, vai jūs gribat vēl ko teikt? Paldies un pavisam īsi Reģisors kundze jau pareizi norādīja, ka ir šeit vairāki aspekti un kāds ir novērošanu misijas aspekts, bet, mm, kā sacīja Selerkungs, ir pietiek daudz vēsturisku iepriekšēju notikumu, kas mums ir jāņem vērā. Mums tur starptautiskai pārējai sabiedrībai, jo e, šeit um, ne tikai Eiropas Savienība, bet arī kanādieši, ir citas valstis, eh, kuriem ir jāņem savu nostāju, un mēs nevaram katrs ieņemt eh, savu nostāju. Mēs apzināmies, ka ļoti, eh, ļoti mm, bieži grūti ir būt konsekventiem starptautiskai sabiedrībai, bet mums tas ir vismaz jāmēģina. Runājot par Kabilas uzvaru Kinšasā īsat gadījums. Man nav nekādas um, atsauc šeit, bet daudzās, daudzos iecirkņos Kinšasā mēs redzējām, uh, piemēram, bija 15 biro, biroģi, kur Kabila uzvarēja ar dažu balsu, balsu pārsvaru un citos ar lielu uh, balsu pārsvaru. Tas bija man viss no manas puses, ko es gribēju piebilst. Paldies visiem turpina priekšsēdētāji par jūsu ziņojumiem, kas bija ļoti interesanti. Ar to mēs esam pabeiguši skatīt 14. darba kārtības punktu, 15. dažādi jautājumi tādu nav, 16. punkts nākamā sanāksme 12. janvāris no 9 līdz 12.30 un es vēlu jums visiem priecīgus gadus nogales svētkus. Paldies!